Good morning, um, colleagues. Labrīt, kolēģi! Un es atvainojos, ka mēs esam nedaudz nokavējušies, jo šķiet, ka ir satiksmes sastrēgumi Briselē, un tāpēc daudz deputātu, kas vēlējās ierasties uz sākumu, to nav paspējuši. Bet pirms eh, pārējām pie pirmā darbības kā, punkta izskatīšanas, tad eh, Robert Kungs vēlētos atsaukt uz reglamentu. 102. panta ietvaros parlaments ir lēmis, ka debates par Brexitu, kuras sāksim nekavējoties, runās tikai politisko grupu vadītāji šajās debatēs. Un tomēr priekšsēdētājs kundze tam būs sekas. Būs trīs eh, briti, kuri runās šajās debatēs un visi atbalsta Brexitu. Parlaments nedzirdēs nevienu britu ievēlētu deputātu, kurš ir pret Brexitu. Un manuprāt, manuprāt, pēc pēdējiem sabiedriskās dromas aptaujas rādītājiem vairums Lielbritānijas iedzīvotāju ir pret Brexitu, bet to viedokli mēs šodien nedzirdēsim. Thank you, uh, Mr. Corbett. Your point is noted. Uh, this... Mēs esam uh, ņēmuši vērā jūsu teikto, bet uh, par šādu diskusiju formātu vienotā, vienojās politisko grupu vadītāji. Bet uh, jā, mēs ieklausījāmies jūs teiktajā, bet tagad pārējām pie pirmā darbības kārt, ka, pirmā punkta izskatīšanas. Apvienotās karalīs izstāšanās no Eiropas Savienības un vispirms dodu vārdu Ečstādlers kundzei padomas vārdā lūdzu vārds jums. Thank you, Madam President. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie deputāti, godātais barņēkungs, dāmas un kungi. Eiropas padome atbalstīja apvienotās karalistes izskāšanās līgumu. Pēc tam apvienotā karaliste ir griezusies pie komisijas, padomas un parlamenta uh, nodrošināt to, lai šis līgums stātos spēkā 2019. gada 30. martā. Eiropas padome ir akceptējusi arī politisko deklarāciju, kurā ir atrunātas nākotnes attiecības starp AK un OS. Šajā politiskajā deklarācijā parādās Eiropas Savienības vēlme pēc iespējas ciešāk sadarboties ar apvienoto karalisti, un ceram, ka tas tā arī būs. Šāds sarunu rezultāts nebūtu bijis iespējams bez Barņē kunga apņēmības pilnās gribas īstenošanas un vēlētos pateikties Barņē kungam un viņa komandai. Un, protams, arī vienotības gars, ko izrādīja 27 dalību valstis un arī pārējās Eiropas Savienības institūcijas. Šoreit Es vēlētos izteikt man visdziļāko cieņu par to, ko e, Brexit e, sarunu vadības grupa ir paveikusi, un plašākā rakursā arī pateicība Eiropas parlamentam. Tuvākajos mēnešos mēs sīkāk noslīpēsim izstājas līguma detaļas, un padome ir gatava parakstīt šo līgumu tuvākajās nedēļās. Tādējādi līdz 19. gada marta beigām mums būs iespēja jau detaļās visu zināt. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad dod vārdu Brexit sarunvedējam Barņēkungam. Barņēkungs, sveicināti parlamentā, lūdzu vārds jums! Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Valsts sekretārs kundze, dāmas un kungi, labdien! Sveicu ikvienu no jums! Un, protams, paldies par iespēju uzstāties Eiropas komisijas vārdā. Lūdzu atvainot mūsu priekšsēdētāju Žanklodu Junkaru. Viņš tagad piedalās G20 sēdēs. Šis brīdis ir nozīmīgs. 17 mēneši pagājuši sarunu modusā. Man bija tas gods un cieņa Žanklauda Junkara vārdā un visas komisijas atbalstītām vest sarunas. Svētdien, kā jūs valsts sekretārs kundze atgādinājāt, Eiropadone apstiprināja apvienotās karalists izstāšanās līgumu un politisko paziņojumu, kas veido ietveru mūsu nākotnes attiecībām. Un es gribētu teikt paldies Eiropadomei un tā priekšsēdētājiem Donaldam Tuskam, kā arī visām komandām un uh, visiem tiem. Uh, tām prezidentūrām, ar kurām esmu sadarbojies - Bulgārijas, Igaunijas, Austrijas un šodien uh, Maltas prezidentūrē. Mēs turpināsim darbu ar Rumānijas prezidentūru nākamo mēnešu laikā. Par izstāšanās līgumu un politisko uh, paziņojumu. Darbs ir noslēgts. Un tagad ir uh, iestājies ratifikācijas laiks. Tas jāapstiprina uh, Lielbritānijā, uh, šeit parlamentā un padomē ievērojot to, ka sarunas bija sarežģītas un ievērojot to, ka ir ārkārtīgi sarežģīti visi šie temati par izstāšanos. Šī vienošanās tagad ir iesniegta gan šis dokuments, gan arī deklarā, de, politiskā deklarācija, tas ir labākais iespējamais sasniedzamais rezultāts. Mēs šo pirmo posmu esam gājuši kopā un pateicoties 27 dalībvalstu ļoti vienotai spēcīgai pozīcijai ir panākti rezultāti. It īpaši šī, šis vienošanās teksts un arī politiskā deklarācija balstās arī ļoti lielā mērā uz četrām deklarācijām un tāpat arī uz to uzmanīgo darbību, lai saglabātu pilsoņu tiesības, kuras jūs pārstāvat. Tā bija jūsu un mana prioritāte, lai pārstāvētu Eiropas Savienības intereses, lai aizstāvētu vienoto tirgu un četras pamatbrīvības, kā arī lēma pieņemšana Eiropas Savienībā. Šie divi dokumenti, par kuriem runājam, mēs esam tos līdzveidojuši kopā procesa laikā. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu jūsu uh, jums arī pateikt paldies priekšsēdētājiem Tajānī kungam un arī Ferhofštata kungam, kas pārstāvēja parlamentu sarunās un tāpat arī sarunu grupas dalībnieks Galtjērī kungu, Cimers kundze, Lambert kungu, Broka kungu un citas, kas ar lielu atdevi strādāja Brexit sarunu grupas ietveros. Paldies komisijai, komisijas priekšsādātāji un arī komisārai Cecilijai Vikstrēm. Un arī tāpat Cecilijai Vikstrēmai gribu teikt paldies. Mēs atsaucamies uz šo svētdien sasniegto kopējo lēmumu par metodu vienojamies mēs visi kopā ar jums. Mēs, esam, mēs sastādījām tādu darbības kārtību, kā būtu uh, loģiski dar, uh, uh rīkoties, tātad sakārtot izstāšanās un pēc tam diskusijas par mūsu nākotnes attiecībām ar apvienoto karalistu. Mēs uzsvērām to, ka sākumā jāatrisina. Ja, jautājumi, kas ir prioritāts, prioritāts parlamentam, pilsoņu tiesības, miers un stabilna, stabilitāte īrijā, finanšu uh, reglaments. Un, dāmas un kungi, e, mēs jau no paša sākuma esam strādājuši pilnīgi caurskatāmi un ar ļoti lielu uzticības devu. Un tā turpināsim. Šī metode mums ir ļāvusi e, katra temata izaicinājums apvienot, e, izvērtēt, kas ir iespējams un to, kas ir iespējams balstoties uz mūsu uh, savienības pamatprincipiem. Mēs esam jau no paša sākuma raudzījušies, kā mums ir jārespektē visi mūsu principi, un tāpat jāievēro sarkanās līnijas, kas ir uh, nosauktas. Tās ir nosaukusi apvienotā uh, karaliste, un uh, tāpat arī ietvars, uh, uz kuru balstamies, ir stabilitāte un paredzamība sarunās. Un neviens tiešām nevar būt pārsteigts par mūsu vienošanās saturu. Dāmas un kungi, būtu liederīgi atsaukties uz to, ka Eiropas Savienība nevēlējās Brexitu. Un arī neviens līdz šodienai nav uh, varējis parādīt pievienoto vērtību šim procesam, bet mēs respektējam demokrātisko un suverēno uh, Lielbritānijas pilsoņu tiesību uh, lemt, un Lielbritānija ir prasījusi uh, šo sakārtoto izstāšanos. Divi dokumenti, par kuriem vienojās svētdien, uh, ļauj uh, ierobežot uh, Brexit negatīvās uh, sekas 27 uh, Eiropas uh, Savienības valstīm. Tas dod juridisko drošību visām personām, visiem uzņēmiem, reģioniem, kas ir norūpējušies par uh, Britu lēmumu izstāties no Eiropas uh, Savienības. Un, protams, Eiropas uh, Savienības pilsoņi 4,5 miljonu uh, cilvēku, kas dzīvo apvienotajā karalistē, un uh, Britu pilsoņi, kas ir izvēlējušies par dzīves vietu uh, Eiropas uh, Savienības citas valsts, un tāpat Ziemeļīrija. Ziemeļīrija uh, ir iesaistīta visās dimensijās uh, cilvēku valsts un eh, citās eh, tā sauktais backstop, par ko esam eh, vienojušies, lai novērstu fiziskas robežas izveidošanu īrijā, aizstāvot vienoto tirku. Šis tā sauktais backstop ir sastāvdaļa izstāšanās līgumam. Bez šī backstop īrijai nav iespējama, nav iespējams izstāšanās līgums uzņēmumi, eh, kas ir saistīti arī ar eh, budžeta jautājumiem, un tāpat visi sadarbības eh, projekti ir, par tiem ir domāts lauksaimnieki, ir saņēmuši maksājumus no kopējās lauksaimniecības aizsardzības schēmas un vēlas arī aizstāvēt viņu autortiesības kā tāpat arī daudzos citos jautājumos. Par visiem šiem man uzskaitītiem jautājumiem jādomā un uh, uzņēmumi, kas ir, uh, kas strādā Lielbritānijā. Šie uh, sektori, ko uzskaitīju, un um, cilvēku, kuru labā uh, Mēs esam strādājuši, lai veidotu drošību tur, kur Brexit eh, process radīja eh, nedrošību. Šis izstāšanās eh, līgums ir ļoti blīvs. Tas praktiski ir juridisks līgums, kas ir precīzs un komplekss. Par politisko deklarāciju runājot, tā iezīmē ietvaru. Ar, uz kuru balstoties, cik vien ātri iespējams mēs runāsim par mūsu nākotnes attiecībām. Un šīs attiecības uh, Eiropas Savienība turpinās aizstāvēt savas intereses un pielietot tieši tos pašus principus, kāda bija sarunas, kas tiks sākts Eiropas Savienība un jūsu sarunvedējs izturēsies tieši tāpat. Nekad nav bijusi un nekad nebūs uh, ne agresivitāte, nekad nav bijusi un nekad nebūs uh, revanša, un nekad nav bijusi un nebūs no manas puses uh, jau kāda sodīšanas uh, sajūta. Mēs turpināsim ar Lielbrit, ar apvienoto karalisti strādāsim, lai veidot nākotnes attiecības. Mēs uh, turpināsim strādāt, respektējot uh, lielu valsti, kas. Uh, paliek mūsu draugs, partneris, sabiedrotais. Nu, runājot par šo nākotnes attiecību kontekstu, Brita lēmums izstāties no Eiropas Savienības un vienotā tirgus, tas nevar būt nākotnē status quo, tas nevar būt mūsu darbība kā ikdienā. Tas ietekmēs uzņēmums un jāsaka uzņēmumiem, ka viņiem ir jāgatavojas izmaiņām, bet mūsu kopējās intereses ir veidot ambiciozas partneru attiecības. Uh, Uh, pakalpojumos, digitālajā jomā, transportā, vienotā tirgu, enerģijā, iekšējā uh, stabilitātes drošības uh, jomā, ārpolitikā. Šī valsts būs aktīva apvienoto nāciju drošības padomē, aizsardzībā un cikos projektos. Partnerība būs ļoti uh, ambicioza, mēs būsim uzmanīgi, lai uh, mēs uh, veiksmīgi risinātu visus jautājumus. Un es gribētu jums uh, teikt, konkretizējot šo politisko uh, paziņojumu visās uh, atsevišķajās pozīcijās, uh, partnerība ar uh, apvienoto karalisti būs. Uh, ļoti nozīmīga visos uh, sektoros, kā uh, eh, priekšstādājs Junkars, dalību valsts un jūs parlaments ir vēlējies. Mēs uh, sagatavosim un būsim gatavi sākt uh, sarunas par nākotnes attiecībām. Tad, kad uh, apvienotā karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. Un Tas būs izšķirīgs brīdis, paliek šis ļoti nozīmīgais brīdis. Tā ir ratifikācija, šis līgums jāratificē. Tagad katram jāuzņemas atbildība. Lielbritānijā, apvienotajā karalistā par to lems Tas ir lēmums par uh, viņu valsts uh, nākotni. Mums uh, tas ir jārespektē. Es respektīšu šīs uh, diskusijas, uh, parlamentārās diskusijas Lielbritānijā un no uh, otras puses uh, Eiropas parlamentam arī jāra, ratice, jāratificē šis līgums. Un parlaments līdz šim ir bijis uh, iesaistīts katrā uh, sarunu vešanas fāze. Jums būs noslēdzošais vārds, dāmas un kungi. Paldies, paldies par līdzšinējo sadarbību un procesu. Un paldies par uzmanību. Thank you. Paldies Barņē kungam. Un tagad eh, pārējām pie parlamenta runātājiem. Pirmais Verhofstad kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirms eh, vēlētos eh, apsveikt mūs ar eh, izstājas nolīgumu, ar politisko deklarāciju. Un es domāju, ka ir eh, pareizi apgalvot, ka abi manis pieminētie dokumenti balstās uz Eiropas Savienības principiem, proti uz iekšējā tirgus integritāti, uz četrām brīvībām, kuras mums ir svētas un kuras atbilst iekšējā tirgus garām, kā arī uz Eiropas Savienības spēju nolemt autonomus lēmumus. Un tomēr šajās debatēs ir būtiski pieminēt arī citus aspektus. Vispirms, protams, tā saucamās sarkanās līnijas, kuras bija novilkusi apvienotās karalistes valdība. Un otrs, otrs svarīgs moments kurš tikai vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir šo abu līgumu būtība. Otrs moments, ko mēs nevienmēr nenovērtējām, ir 98. gada um, Lieldienu piekdienas vienošanās, un šis 98. gada līgums uh, bija iespējams tikai starp divām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un pēc manām domām Eiropas Savienība ir tieši par to, ka iedzīvotāji un valstis eh, vienojas par lietām miermīlīgā ceļā. Un šis eh, izstājas līgums, es uzskatu, ka tas ir labākais iespējamais, ko mēs varējām panākt, tieši ņemot vērā manis eh, tikko pieminētos trīs elementus. Tāpēc vēlētos pateikties un apsveikt Barņē kungu. Daru to ne pirmo reizi, bet Barņē kungs tiešām ir paveicis izcilu darbu ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu un Brexit sarunu vadības grupu. Un tāpēc vēlētos pateikties arī visiem Brexit sarunu grupas vadītājiem vēlētos pateikties visām politiskajām partijām. Tagad par pašu panākto rezultātu. Manuprāt, tas ir e, veiksmīgs, jo tas samazina kolaterālos bojājumus ekonomikai abās pusēs. Tas e, pieļauj laicīgu un adekvātu izstājas līgumu un ir paredzēts divu, iespējams, četru gadu pārējais periods. Otrs rezultāts - mēs esam izvairījušies no tā saucamās striktās robežas starp īrijas republiku un Ziemeļīriju, tieši saskaņā ar lielās priekdienas vienošanos. Un arī parlaments iestājās par to, ka ir jāņem vairāk mēr, vērā Eiropas iedzīvotāju vēlmes. Tātad Eiropas parlaments ar Barņēkungu atbalstu būtiski uzlaboja Eiropas Savienības puses piedāvāto tekstu. Vēl bez tam, un to vēlējos šodien uzsvērt, pirms mēs sākām Eiropas parlamentā piekrišanas procedūru. Mēs no mūsu britu draugiem vēlamies saņemt nepieciešamās garantijas un apsolījumu, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem tiks piemērotas adekvātas tiesības. Tātad, kolēģi, šis izstājas līgums un politiskā deklarācija ļauj mums nākotnē izveidot ļoti ciešas attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Un tāpēc un tas ir atspoguļots kā līgumā, tā arī politiskajā deklarācijā asociācijas nolīguma noslēgšana starp AK un ES, un parlaments to ir piedāvājis jau no paša saruna sākuma. Tātad, kāpēc mēs piedāvājam asociācijas līgumu? Tas stāsies spēkā pagaidu formātā pēc tam, kad tas tiks apstiprināts Eiropas līmenī un pēc tam, kad dalību valsts to būs ratificējušas, tad tas stāsies spēkā un tādā veidā izvairīties no grūtībām Eiropas Savienības izvairīties no tādām grūtībām, kādas Eiropas Savienība piedzīvo attiecībās ar Šveici, tādā ziņā, ka ar Šveici mums nav asociācijas nolīguma, bet katra nozara ir atrunāta divpusējos līgumos. Tātad parlaments, uzsākot šo piekrišanas procedūru, ļoti uzmanīgi izvērtēs to, kā darbosies šī kopīgā komiteja. Priekšsēdētāji pārtrauc kolēģi. Es e, skatīšos, lai neviens nepārsniegtu atvēlēto laiku. Paldies par Hofstādkungs. Tas ir mans pēdējais teikums, saka Ferhofstādkungs. Parlaments e, niansēti sekos līdz šās kopīgās komitejas darbām, un mēs raudzīsimies, lai šās komitejas pieņemtie lēmumi būtu leģitīmi un, ja nepieciešams, lai tās lēmums pieņemtu parlaments plenārsēdē. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, pirms mēs uzsākam parlamentā piekrišanas procedūru. Ir skaidrs, ka neviens jau nebūs uzvarētājs. Apvienotās karalistes izstāja no savienības ir zaudējums abām pusēm, un svētdiena bija bēdīga diena visām iesaistītajām pusēm. Un es ceru, ka nākotnē jaunā britu paudze referendumā nolems atkal iestāties Lielajā Eiropas saimē. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Verhofstadt kungs, Broka kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, padoms priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Brexits ir slikta lieta Eiropas Savienībai un arī Lielbritānijai vairāk uh, Lielbritānijai, uh, bet arī mums. Un tāpēc, uh, kā jau Gerš Feislavs teica, paldies viņam par viņa teikto, viņš pareizi teica, ka svētdiena bija skumīga diena. Bet um, tā kā Mišels Barņē tik prasmīgi vadīja sarunas un viņa komanda ļoti labi strādāja, un pateicoties viņa informācijas politikai Eiropas Savienībā ir izdevies panākt labāko iespējamo vienošanos. Un man jāsaka, ka Lielbritānijā valdība, opozīcija, vadlības partija, valsts, viss ir sašķelti. Un Eiropas Savienība uh, padome, komisija, parlaments bija viensprātis, eh, vienoti. Šai Eiropas Savienībai ir lielas eh, Uh, nākotnes izredzes, to tā ir pierādījusi Brexit sarunās, un mums ir jāraugās, lai šo te kaitējumu Liebritānijai, piemēram, vakar to pateica arī Anglijas banka, cik liels būs šis kaitējums. Uh, būs milzīgi izaugsmes zaudējumi Lielbritānijā Brexit rezultātā, lielāki nekā 2008. Uh, gada finanšu krīzes rezultātā. Tāds bija bankas vakardienas paziņojums. Tad Farāšs, kurš raksta Trumpam runas, var uh, teikt, ko viņš grib, bet tas neko faktos nemainīs. Mums ir jāsaprot, ka tas nozīmē, un es domāju, ka Eiropas parlaments to atbalsta, ka nebūs vairāk nekādu sarunu būs vai nu šī vienošanās, vai nekāda. Nevar būt tā, ka tagad tas tiks noraidīts un tad būs atkal sarunas. Nē, šī ir vienošanās, kas ir panākta, tā ir jāpieņem, pietiekami ilgas ir bijušas sarunas un šī iemesla dēļ ir jāsaprot, ka izstāšanās līgums ir nosacījums pārejas periodam. Man ir iespējas, ka dažiem Lielbritānijā tas nav skaidrs. Ja nebūs izstāšanās līguma, tad nebūs arī pārejas perioda tad būs šāds te milzīgs lūzums. Tas būs sāpīgs abām pusēm. Mums jāraugās, lai ar šo līgumu arī tiktu skaidri parādīts, ka tas viss eh, ir eh, arī ļoti riskanti tiem, kas grib eh, saglabāt dalību Eiropas Savienībā, noraidīt šo līgumu, lai kaut ko labāku dabūtu. To es redzu kā tādu ļoti riskantu pasākumu, lai um, Um, kaitējumu um, minimizētu, aicinu abas puses pieņemt šo vienošanos Lielbritānijā. Mēs tātad uh, konstatējam, ka tādējādi pārējais periods nāks uh, līdz ar uh, šo te vienošanos, tas nodrošinās pilsīņ, pilsoņu tiesības abās pusēs, nebūs šī te striktā robeža kā būtu postošas eh, cilvēcīgas un ekonomiskas sekas, nebūs šīs robežas starp Ziemeļieriju un Rīrijas republiku. Mēs arī panācām īpašo instrumentu, un tas nestāsies spēkā tikai tad, ja būs, eh, tad, tad, tas vēl nestāsies spēkā pārējais periodā, tad, tad šī te eh, backstop instrumenta mērķis ir, lai tas viss nestātos spēkā, un tāpēc to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot arī diskusijās Lielbritānijā. Uh, Un es domāju, ka nākotnes attiecības eh, mūsu kopīgās interesēs, lai minimizētu kaitējumu ar ļoti tādu konstruktīvu pieeju, mums ir jānovērt eh, tas viss pie kaut kāda risinājuma. Lielbritānija nevēlas muitu savienību, jo grib uh, E, noslēgt pašsavs līgumus. Viņi negrib vienotajā tirgu, jo viņi negrib četras brīvības, bet tāpēc mums vajadzētu panākt vienošanos par tirzniecību, kas ir pietiekam tālajoša. Un Terezē Mējai pavasarī bija taisnība sakot, ka jo mēs tuvāk būsim mūsu standartos, jo vienādāk būs spēles noteikumi, jo lielāk būs mūsu tirgus pieeja. Tādā kontekstā tas arī būtu jāskata, lai samazinātu pēc iespējas kaitējumu bet mums ir arī skaidri jāpasaka, ka šīs partnerības nolīgums, ko inicēja Eiropas parlaments, mēs to nosaucam par asociācijas nolīgumu, tad, tātad eh, šajā. Tur jābūt arī tirzniecības līgumam, bet arī jābūt drošības, iekšējās un ārējās eh, drošības nosacījumiem. Mums taču ir tas viss mūsu interesēs cīnīties pret terorismu. Uh, Un e, e, Lielbritānija taču arī vēlas piedalīties kopējā drošības politikā. Abas puses to vēlas, tāpēc šīs izstājas līgums ir vajadzīgais ietvers, lai vestu sarunas par jaunu līgumu, nodrošinot mūsu pilsoņu drošību. Tas attiec arī uz pētniecību un citām jomām. Arī u, mēs redzam, kādas ir universitāšu viedoklis Lielbritānija. Viņš viss grib būt šajās pētniecības uh, programmas. Tātad pēdējā um, komentārs Farāš uh, raksta Trumpa runas, un Trumps uh, aizvakar teica, ka viņš uh, nevērtē uh, šo līgumu pozitīvi, jo tad būs grūti noslēgt nolīgums. Uh, viņš grib visu sašķelt, lai katru valsti atsevišķi varētu ar katru valsti vēst sarunas. Mums ir vajadzīga uh, um, Eiropas Savienība, lai nākotnē varētu aizsargāties pret uh, visiem trumpiem un putiniem pasaulē, kas mūs gaida nākotnē. Mēs to nepieļausim Trumpam to visu sagraut. Thank you, Ms. Paldies, Broka kungs. Galtierī kungs, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, dargais Mišel, dargie kolēģi. Pēc garām un sarežģītām sarunām vienošanās, kas tika panākta svētdien, nosaka pamatus uh, Eiropas Savienības uh, izstājai no Eiro, uh, tad apvienotās karalists izstājai no Eiropas Savienības, un mēs esam gatavi to ratificēt. Uh, Sociāldemokrāta grupas vārdā gribētu pateikties Mišelam Barņē par lielisku paveikto darbu. Viņa komanda tiešām ir veiksmīgi strādājuši šajā vēsturiskajā situācijā. Te pašā laikā nevar arī slēpt savas dziļās skumjas par to, ka apvienotā karalista ir izvēlējusies atstāt Eiropas Savienību. Mūsu grupa respektē šo lēmumu, bet mēs eh, nu, izsakām nožēlu. Mēs uzskatām, ka tā ir vēsturiska kļūda mūsu prāta tas novadīs pie tā, ka abas puses būs saudētājs. Neskatoties uz to, ka tas ir arī frustrācijas iemests Eiropas Savienību, un mēs jau no paša procesa sākuma esam rīkojušies atbildīgi un ar cieņu. Mēs esam e, nenogurdinoši strādājuši vairāk kā divus gadus, lai aizsargātu tos, kurus visskarbāk e, skars šis lēmums un lai pēc iespējas mīkstinātu šīs te sekas. Tas tika panākts e, pateicoties mūsu sarunvedēju lieliskajam darbam un arī vienotības um, dēļ starp Eiropas institūcijām. Un es gribētu pateikties uh, Gijam Ferhofstatam un visiem koordinācijas grupas biedriem. Mēs vienmēr būsim, mums arī vajadzētu vienmēr būt vienotiem. Eiropas Savienība ir atbildīgi izturējusies attiecībā pret um, apvienoto karalisti, sniedzot likumisku pamatu, likumisku pamatu uh, šādai izstājai. Uh, bez tādas nožēlas. Mēs esam bijuši arī atbildīgi pret mums un mūsu pilsoņiem, lai neapdraudētu Eiropas projektu un mūsu savienības integritāti. Šī te atbildības sajūta turpinās būt mūsu vaduguns eh, turpmākajā darbā, tomēr ir viena lieta skaidra. Šim um, nolīgumam, kas ir tika panāts svētdien, nav alternatīvas ņemot vērā pienotās karalistas sarkanās līnijas. Šis ir uh, vislabākais nolīgums, kas ir iespējams. Tas ir nolīgums, kas pasargā pilsoņu tiesības, vienotā tirgus un muitas savienības integritāti, un, uh, kas ir ļoti svarīgi, novērš šo te strikto robežu starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, respektējot lielās piekdienas vienošanos visās tās daļās. Pilsoņu tiesības ir bijusi mūsu prioritāte jau no paša sākuma, līdz ar to mūsu darbs vēl nav pabeigts. Mēs visu laiku sekosim līdzi, kā šī daļa noliegumā tiks īstenota. Mēs neļausim nekad, ka pilsoņi kļūst par upuri eh, šīm te politikām mm, līdzīgi kā vindrašs paraudzes, eh, pilsoņiem nācās ar to saskarties. Šis nolīgums eh, rada pamatu ambiciozai un plašai partnerībai. Šai uh, bezprecedenta partnerībai vajadzētu izpausties kā asociācijas nolīgumam, vajadzētu pilnībā ņemt uh, vērā arī vienotā tirgus principus. Mēs uh, atbalstām arī interpretējošās deklarācijas, ko pieņēma padome. Mēs tās uzskatām par saistošām attiecībā arī uz Gibraltāru. Uh, apvienotā karaliste ir skaidri parādījusi, kāds ir viņu sarkanās līnijas sarunās, un mēs to respektējam. Sarunās mēs esam izrādījuši lielu elastību un esam pakāpušies pretī apvienotajai karalistei, cik vien tas ir iespējams, ņemot vērā apvienotās karalistes eh, prasības. Mēs to vienmēr esam teikuši un atkārtošu to tagad, ka ja apvienotā karaliste uh, Uh, mainīs uh, savu viedokli, tad mēs esam tam gatavi. Bet ja jūs gribat izstāties no vienotā tirgus un nevēlaties piemērot brīvu personu pārvietošanos principu, tas ir vienīgais veids, kā atstāt Eiropas Savienību, izvairoties no postošajām sekās, kas varētu būt šim scenārijam bez vienošanās jo mēs nedrīkstam pieļaut eh, Eiropas projekta apdraudējumu. Šis parlaments ir mūsu kopīgā projekta simbols, saikņu simbols starp cilvēkiem un valstīm, un tāpēc mēs turpināsim arī spēlēt atbildīgu un proaktīvu lomu, aizsargājot Eiropas Savienību un nodrošinot eh, pozitīvu attiecību veidošanu ar apvienoto karalistu nākotnē. Thank you. Lielas paldies, Galtierī kungs. Van Orden kungs, lūdzu lot of experts on domestic uh, British policy these days. Jā, priekšsēdētāji, Brexits uh, vienmēr ir bijis ne tikai par ekonomiku. Te nav runa tikai par ekonomiku. Un tā kā Eiropas uh, Savienība ir iesniegusies uh, visās mūsu dzīves jomās, tāpēc brītu cilvēki arī nobalsoja par Brexitu. Viņiem nepatika šī tendence, Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties uh, Brexitu, bet jūs nedarījāt neko, lai no tā izvairītos. Bet, protams, ekonomiskie aspekti šeit ir centrāli. Slikts uh, darījums vai uh, bezvienošanās izstāšanās, tas ietekmēs ne tikai Lielbritāniju, bet arī Eiropas valstis. Šeit daudz tiek runāts par to, kas turpmāk notiks Londonā un kāds būs sekas. Uh, um, Liebritānijā. Varbūt mums vajadzētu paraudzīties, kā tas ietekmēs Eiropas Savienību, ja nebūs vienošanās vai būs tādas um, nelabas attiecības. Uh, Liebritānijā ir pārsteigums par šo te juridisko uh, neelastību, kas bieži vien ir izrādīta, bet mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība um, tad, kad tas tā ir izdevīgi, apies pašas paš savas noteikumus tā vietā, lai aizsargātu savu valstu ilgtermiņa intereses, tā ir izvēlējusies tādu šauru ideoloģisku kursu, aizsargājot Eiropas projektu, ko pilsoņi aizvien vairāk kritizē Eiropā. Tas varbūt uh, ir pieņemami dažu lielāko valstu līderiem Eiropas Savienībā, bet tā vietā, lai uzklausītu pilsoņus, visu, jūsu atbilde uz visu ir vairāk Eiropas. Un starp citu, manuprāt, daudzi cilvēki Lielbritānijā ir ļoti dusmīgi par to, kā izturas pret premjeru bieži vien. Tā kā jūs uzstājat uh, tādu dīvainu secību tam visam. Jūs uh, esat zaudējuši divus gadus, kamēr varējāt panākt progresu par brīvās tiesniecības nolīgumu. Visi citi jautājumi tad jau būtu paši atkārtojuši, at, atrisinājušies. Nebija nepieciešams to darīt tā, kā jūs to darījāt. Tas uh, ir vēl viens iemesls, lai ātri sāktu sarunas par mūsu nākotnes um, attiecībām, bet mums ir vajadzīgi zināmi solījumi un garantijas un zinām elastību no Eiropas Savienības par bažām, kas tika paustas. Mums ir nepieciešama uzticības un labās gribas atmosfēra no jūsu puses, ja vēlamies tiešām tādas pozitīvas un stabilas attiecības nākotnē. Tas taču ir minimums, ko prasa mūsu pilsoņi. Paldies! Mišel Lambert. Thank you. Lambēra kungs, paldies priekšsēdētāji. Svētdien, kad bija padome, man daudz jautāja, vai es esmu saskumis. Es patiecībā jūtos pateicīgs Mišelam Barņē un viņa lieliskajai komandai. Viņa ne tikai vēda sarunas par nolīgumu, paturot Eiropas Savienības kopīgās intereses prātā un nezaudējot nervus, uh, nezaudējot vēstu prātu, tā ir arī viena no galvenajām uh, labajām īpašībām Mišelam Barņē, ka viņš parlamentu un padomu nostādīja uh, vienlīdzīgā līmenī. Protams, ka nav perfekta šī vienošanās. Mēs būtu gribējuši vairāk redzēt uh, um, sociālajos un vīdes jautājumos uh, ne tikai apliecinājumu, ka viņa neatkāpsies no tagadējās situācijas, un arī politiskajai deklarācijai vajadzēja būt tādai konkrētākai par uh, nākotnes attiecībām, proti, ka apvienotā karaliste nekļūs par uh, nodokļu paradīzi vai naudas atmazgāšanas valsti. Tur būs grūti sarunas nākotnē. Es jūtos arī atvieglots, ka pēc 18 mēnešiem ļoti grūta darba varēja panākt vienošanos. Ja tas nebūtu izdevies, tad uh, šis sliktākais scenārijs, kad um, Lielbritānija vienkārši izgāstos no Eiropas Savienības, tas būtu bijis diezgan reāls. Un tas nāktu par sliktu visiem. Un tagad uh, es esmu atvieglots, ka Lielbritānijas valdība ir sapratusi, kāda ir realitāte Tagad eh, bumba ir eh, apvienotās karalistes eh, laukuma pusē. Lielbritānijas premjera ir sapratusi, kāda ir realitāte, bet viņai ir jāgūst atbalsta arī pārstāvju palātā. Bil, bīlušamies breksitieriem gribu teikt, ka ja Brexits, mm, ka, ka, kas notiek ar vienošanos, ir jūsu prioritāte, tad gribu teikt, ka šī ir tā vienošanās. Jebkurš cits vienošanās variants būs ar tiem pašiem juridiskajiem ierobežojumiem, un es ceru, ka neviens no jums nopietni neapsver izstāšanos bez vienošanos, jo ja Liebritānija to darītu, tad tā pārkāptu lielās piekdienas vienošanos, jo tad tiktu atjaunota robeža īrijā. Tā pārkāptu tad arī savas finanšu saistības, kuras tā ir uzņēmusies saskaņā ar Eiropas Savienības uh, līgumiem, um, jo izstāšanās no kluba, dārgie draugi, neļa, neļauj jums nemaksāt uh, atlikušos parādus. Šāda izstāšanās padarītu Lielbritāniju par tādu mežonīgu valsti, kuras vārds nav neko vērts. Tātad patiesā izvēle ir um, izstāšanās ar vienošanos vai neizstāšanās. Un šī izvēle um, ietekmēs arī nākotnes uh, Uh, valsts nākotni, un es kā demokrāts uzskatu, ka par to būtu jājautā cilvēkiem, tautai. Es piekrītu tiem, kas atbalstas palikšanu Eiropas Savienībā, ka uh, valsts um, tagad varētu būt uh, labākā pozīcijā. Tātad Eiropas Savienība ir suverenitātes veicinātājs. Ja mēs vēlamies panākt kaut kādu ietekmi, mums ir jārīkojas kopā. Es domāju, ka daudzi britu pilsoņi to uh, saprot, ka uh, vai ir vairākums, eh, tas būtu jājautā tautai, bet tomēr es esmu pārliecināts, ka ja apvienotā karaliste gribētu atteikties no um, savu nolūku izstāties, mums to vajadzētu ar prieku apsveikt. Un tas ir eh, pēdējais, ko es teikšu priekšādātais kundze. Es domāju, ka tas Būtu pilnīgi bezatbildīgi pieļaut, ka Eiropas, ka apvienotā karalīste vienkārši eh, bez nekādas vienošanās izstājas no Eiropas Savienības, vai tas ir tīši vai netīši, tas nebūtu pieļaujams. Paldies! Paldies, eh, Lambērkungs, Cīmerskungs, lūdzu. Der, der Rat hat in sein... Padome nedēļas nogalē sēdē piekrita līgumam, kas ir eh, izveidot starp Eiropas Savienību un apvieno karalisti, eh, bet neviens šobrīd nevar pateikt, vai sakārtot izstāšanās eh, ir eh, iespējamāka no ES un dalību valstīm vajadzētu, no, no mūsu puses vajadzētu uh, sagatavoties situācijai, kad nav saruna uh, līguma. Stīringa grupa un uh, parlamenta rezolūcija pieņemta 2017. gadā. Šī intensīvā sadarbība nebija pati par sevi saprotama. Tas, ka mēs kā kreisā frakcija iesaistīsimies šajā darba grupā, šis lēmums bija pareizs. Un šai sakarā gribu teikt, ka sadarbība ar Mišelu Barņē ir nospraudusi ietver nākotnes sadarbībai starp institūcijām Eiropas Savienībā bet tagad arī skaidri jāpasaka, ka uh, mēs neesam īpaši sajūsmā par izstāšanos līgumu tieši pilsoņu tiesībā un ziemeļa uh, īrijas gadījumā. Daļa no mūsu prasībām nav tā iestrādātas, ka tās dotu pietiekam juridisko drošību tiem, uh, ko Brexit tieši skar un kas nav pilnīgi skaidri noformulēts izstāšanās līgumā, to a, uh, nevar izlabot ar nodomu uh, līgumu mēs raugamies arī uz šo izstāšanās līgumu, proti īpašais instruments vai backstop ir iesprādāts, lai īrijā novērstu ļoti neveiksmīgu attīstības scenāriju. Un tajā pašā laikā backstop nav uh, ietverts tas, kas pagājušā gada decembrī tika solīts. Uh, robeža ir jākļūs stingrāta, ekonomika tiks ietekmēta un tās tiesības, kas ir noteikts lielās piekdienas nolīgumā, tiks samazinātas. Tāpat esam norūpējušies par to, kā Tereza Meja mēģina cīnīties par tiem savā nometnē, kas viņu kritizē un kas kritizē līgumu. Viņa runā par migrantiem. Uh, Uh, no Eiropas Savienības, kas dodas uz uh, Lielbritāniju, ka šī plūsma tiek uh, apturēta. Šī valdība un arī daži kolēģi šeit nav īsti sapratuši, kāda ir īpaši, īpašā nozīme Eiropas Savienības pilsonībai. Viņi aizmirst, ka viņi paši saviem pilsoņiem atņem tiesības un rodas uh, aizdomas, ka es pilsoņi pēc uh, Brexita uh, Lielbritānijā tie, kas uh, grib tur palikt, ka viņi tiks diskriminēti salīdzinot ar cilvēkiem no citām pasaules valstīm. Valstu valdību vadītājs svētdien diskutēja par to, ka pēc uh, izstāšanās uh, Eiropas Savienība un uh, apvienotā karaliste grib uh, veidot ļoti ciešu sadarbību. To mēs atbalstam, taču, un lai tie nebūtu tikai tukši vārdi, ļoti daudz kas jāpaveic, uh, un šis darbs jāveic uh, abām pusēm. Pilnībā piekrītu Gijam Verhofštātam šajomā. Jāaizstāv uh, pilsoņu intereses gan apvienotajā karalistē, gan. Uh, arī tiem, kas ir Eiropas Savienībā, un mēs uh, jūtamies atbildīgi arī par uh, apvienotās karalists pilsoņu interesēm, kas dzīvo Eiropas Savienībā. To arī gribu uzsvērt, un tā būs mūsu darba prioritāte, tāpat kā arī uh, Ziemeļīrijas jautājums. Paldies! Thank you, Madam Zimmer. Mr. Farage. Paldies, Cimers kundzei, tagad Farāžu kungs. Bez šaubām visiem ir skaidrs, ka šis izstājas līgums ir labs jo tas paredz naudas pārvedumus, tas paredz cilvēku pārvietošanos, tas paredz Lielbritānijas eh, palikšanu muitas savienībā. Un, protams, kā jau Barņēkungs šorīt teica, visbūtiskākais ir šis backstops. Tas nozīmē, ka apvienotā karaliste var palikt eh, kā ķīlniece daudzus gadus. Tātad šis ir izcils līgums Eiropas Savienībai, bet es domāju, ka apvienotajai karalistē tas ir sliktākais tās vēsturē. To jau arī Trumpa kungs teica, protams, mums ir jāiestājas par lielām nacionālajām valstīm Eiropā. Barņēkungs, es vēlētos, lai jūs būtu, es vēlētos, lai es būtu jūsu pusē. Jūs noteikti nevarat pat noticēt savai veiksmēji jo jūs eh, mēģinājāt panākt visu, kas Eiropai ir vajadzīgs, un svētdien lielajā samitā jūs eh, pēkšņi dabūjāt visu, ko jūs vēlējāties. Protams, martā nākamajā gadā mēs izstāsimies, kļūsim par neatkarīgu valsti un priecāsimies. Uh, Un svētdien vēl nebija nožuvusi tinta, kad Makrons, Francijas prezidents, piecēlās un sāka draudēt apvienotajai karalistei. The... Es eh, saprotu, ka eh, Francija izmanto 90% no Lamanša jūras šauruma labumu un mēs tikai 10%, un tomēr. Es runāšu patiesību. Šī politiskā deklarācija, kuru jūs pieminējāt, jūs neko mums neiedavāt. Ne mazumiņu un kripateņu. Es domāju, ka parlamentā šis līgums tiks izbalsots 8. decembrī. Barņēkungs, jūs teicāt, ka tas ir vienīgais līgums, ko varēja panākt. Bet tas netiks parlamentā iebalsots. Tāpēc es domāju, ka ir jāsaprot, ka apvienotā karaliste izstājoties 30. martā mums nebūs līguma. Mums ir nepieciešams tāds līgums, kurā tiktu atrunāts robeža attiecības adekvātā veidā. Barņēkungs, jūs šorīt teicāt, ka bar, visticamākais Lielbritānijas parlaments ratificēs šo izstājas līgumu, nerati, neratificēs. Lebretona kungs. Merci, madame la. Paldies, priekšsētājs kundze. Brit Britu uh, eh, iedzīvotāji pirms diviem gadiem pieņēma lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Šis lēmums jārespektē. Uh, eh, ENF grupai, ko pārstāva šodien, uh, suverenitātes respekts ir pamatprincips. Ir šokējoši, uh, ka tika uh, prasīts uh, pārskatīt uh, šo uh, lēmumu tiesā. Es domāju, ka neviena tiesa nedrīkst apstrīdēt referendumu tiesības. Un Francijā konstitucionālā tiesa to ir sapratusi un nekontrolē referenduma lēmumus. Un es gribētu, lai Eiropas Savienībā tādu pašu lēmumu tika pieņemti. LSD 50. pāns, ja tas tiks lēmts, ka lēmums ir neveik, pretēji Brexit ideja, tad tam jāpratojas. Ja Tiesneši nevar būt subjektīvi. Katrai nācijai brīvi jālemj par savu uh, likteni, lai dzīvo Britu uh, iedzīvotāji, lai dzīvo uh, Brexits. Paldies! Kārverkungs. Pagājušajā nedēļā Angela Merkele teica, kas ir, mums ir nozīmīgi. Uh, ir tas, ka apvienotā karalista nevar vienpusēji lemt, kad muitas savienība izbeidzas, bet šis lēmums jāpaņem kopā ar Eiropas Savienību. Citāta beigas. Eiropas Savienība turpina kontrolēt situāciju arī pēc 2018. gada. Mēs paliksim tā kā piegādātāju nācija, mēs esam zaudējuši brīvību. Uh, Un 2016. gada Brexit lēmums atgādināja, ka brīti iedzīvotāji grib viņu suverēno kontroli atgūt atpakaļ. Tagad liekas, ka ir vēl vairāk spēkā vārdi sev suverenitāti nedod to ņemt. Pieņemtais uh, vienošanās līgums ir uh, neveiksmīgs, vēsture uh, novērtēs to, un šis lēmums uh, būs par ļoti sliktu lēmumu. Dāmas kungu, daudz kolēģi e, šeit uh, parlamentā saka, ka nu, nevar vien noticēt, cik neveiksmīgs apvienotā karalistē ir šis līgums. Un tiešām nevarēs uh, turpināt darboties tik vienpusē izdevīgā m, veidā. Paldies! Paldies, un tagad eh, dodu vārdu eh, galvenajam sarunvedējam eh, Barņiekungam noslēdzošajiem vārdiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies visiem tiem, kas uzstājās. It īpaši uh, Ferhofštata kungam, Broka kungam, Roberto Galtieri, uh, uh, Lamberts kungam un Gabrielai Cimers kundzei par vārdiem, kas tika izteikti politisko grupu vārdā, uh, pozitīvi vērtējot darbu, kas ir paveikts. Jā. Uh, Es zinu, tas tiešām ir kolektīvs darbs, tas nav uh, viena cilvēka veikts, tas ir uh, kolektīva darbs. Es biju ļoti gandarīts, uh, ka varēju piedarīties uh, šajā darbā. Mani ievēlēja. Es uh, arī uh, zinu, kā darbojas uh, gan institūcijas, gan komisija. Un strādāju kā kvalificēts uh, šo uh, institūciju. Uh, darbinieks starp 27 dalību valstīm un uh, institūcijām. Mana uh, komanda, darba grupa un pateicības vārdi tai es uh, arī uh, Stefanē Rizo un Sabinē Vejantai un visai komandai nodošu. Viņi tiešām mm, ir pelnījuši šo atzinību. Un tie būs iedrošinoši uh, vārdi. Bet mēs esam nopietnā un arī uh, bēdīgā brīdī, kā daži uzsver. Un pārāžu kungam un citiem uh, teikšu Es negribu uh, teikt polemistiskus vārdus, nekad neesmu darījis tā un arī nesākšu šodien. Mēs uzklausām visus, mēs atbildam visiem, mēs diskutējam ar visiem un mēs turpināsim. Kā Gabriela Cimera uh, uzsvēra, ir pienācis ratifikācijas brīdis. Nākamo mēnešu laikā sagatavojot nākotnes sarunas, kas ir nepieciešamas, bet balstoties uz citu juridisko bāzi, lai veidotu partneru attiecības ar apvienoto karalisti. Būsim vērīgi, kā Gīsto uzsvēra, lai iestrādātu to, kas ir šajā līgumā noteikts, it īpaši pilsoņu tiesības un garantijas, kuras jāapstiprina un jākonkretizē, lai Eiropas pilsoņi un procedūras, kas kas tiek piemērotas apvienotajā karalistē, nebūtu dārgas un būtu pēc iespējas vienkāršas. Balsojums ir arī par Eiropas Savienības nākotni, apvienotās karalistes nākotni. Es to saku respektējot demokrātiskās diskusijas apvienotajā karalistē kultūra, vēsture, solidaritāte, īpaši eh, lielajos traģiskajos eh, Eiropas 20. Eh, Gadu, gadsimta brīžos un viņa totālā, sa, at, totālais atbalsts un tā ir ļoti liela un iespējīga valsts, ko dziļi respektēju. Un arī tādēļ domāju, ka mēs varēsim sadarboties partnerībā izvēršot sadarbības virzienus, spēcinot mūsu aliansi. Ļoti daudz ko darām jau Atlantiskajā ietvarā un spēcināsim mūsu sadarbību arī citā ietvarā. Padziļināsim mūsu draudzīgās saites. Farāža kungs šajās sarunās dažkārt jautāja, vai varat atkāpties kaut kur. Uh, Nē, tas nekad nav bijis tāds, tā, tāda nostāja, kāds iegūst, kāds zaudē. Brexits ir zaudēt, zaudēt, nav pievienotās vērtības šajā procesā. Jūsu suverēnais uh, lēmums, Lebretonkungs suverēns lēmums, un mēs to respektējam. Uh, Lielbritānijas pilsāņu vairākums to ir pieņēmis, un mēs. Uh, strādājam atbilstoši vēlmēm, sarkanajām līnijām, ko uh, izteica uh, Londonas uh, valdība. Es esmu pusotru gadu uh, strādājis ar Terēzes Mejas uh, Uh, valdību un atbilstoši tam, ko viņi teica, akceptējas vai neatskaties. Kā, kā jūs domājat, kā mēs varētu savādāk to darīt? Mēs esam sar, uh, diskutējuši ar, ar Londonas uh, valdību, respektējuši lēmumu par izstāšanos no uh, Eiropas Savienības, izstāšanos par vieno, no vienātā tirgus, jo jūs vairs negribējāt akceptēt ietvaru, jūs negribējāt vairs akceptēt pilsoņu brīvu pārvietošanās tiesības, uh, kopienas tiesas Uh, lēmums, un jūs negribat, eh, negribējāt maksāt un arī izstājāties no muitas uh, savienības, jo negribējāt tirdzniecības uh, attiecības atzīt. Tās ir jūsu sarkanās līnijas, mēs tās respektējam, bet jums ir jārespektē mūsu mērķis aizstāvēt to, uz ko balstās Eiropas Savienības šo vienoto tirgus ideju. Tas ir uh, ļoti nozīmīgs punkts, un uh, arī jūs esat daudz ko uh, pienesuši to uh, veidojot, bet jūs izstājāties no tā, jo negribat vairs šīs četras pamatbrīvības respektēt. Es uh, respektēju uh, Van Ordena kungu. Tā nav, uh, tas nav neelastīgums, tā ir vienkārši atbildība. Mums ir pienākumi. Mums ir pienākumi būt atbildīgiem, sakārtot izstāšanās līgumu, lai radītu drošību uh, tur, kur Brexits rada nedrošību. Tikai sakārtota izstāšanās var uh, veidot uh, pamatu uzticībai uh, attiecībām, ko visi vēlamies. Tas tas, ko gribēju teikt. Šīs sarunas tiek vēstas tādēļ, ka jūs izstājaties no Eiropas Savienības, jūs pieņemat lēmumu izstāties no Eiropas Savienības un uh, Sarunas ir bezpievienotās vērtības, tas ir sarežģīts process. Un tajā pašā laikā no mūsu puses mums arī ir jāmācās no šīm, šīs eh, vēstures stundas, kā Gīs un arī Elmārs Broks teica, ir eh, jāgūst eh, zināšanas, ir, ir jāie jāklausās un jāieklausās tajā, ko prasa pilsoņi, un dažkārt arī kādas bailes vai bažas viņus vāc. Runājot par eh, ļoti nopietno ģeopolitisko eh, situāciju, kurā esam eh, rietumos, austrumos, dienvidos, mēs redzam, ka no visām pusēm ir šī situācija starp 27 dalību valstīm un institūcijām ir izveidojusies šāda sadarbība. Un, uh, Šis process nav noslēdzies, vēl ilgs ceļš ejams, sarežģīts. Mēs gaidīsim balsojumu 11. decembrī un ratifikācijas procesu Lielbritānijā, apvienotajā karalistā. Es tiešām tikai gribu, lai tā vienība, kuru esam izveidojuši šajās sarežģītajās senekdvies sarunās, lai visvalda stundu vadību vadā, val, vadītāji nolemj eh, veidot eh, pozitīvu darba kārtību. Paldies! Thank you! Paldies Barņēkungam! Un es vēlētos jums pateikties parlamenta un parlamenta priekšsēdētāja Tajānī vārdā, ka jūs strādājāt arī parlamenta citu iekļaujot. Un pateicos par jūsu pateicību. No savas puses vēlētos pateikt, ka šeit, eh, Korban kungs, jūs ļoti bieži lietojat vārdu atkritumi. Vairuma Eiropa parlamenta deputāta vārdā. Korban kungs runā bez mikrofona, tulk nedzird. I, I think... Uh, Kolēģi, Es domāju, ka jūs izsauktais, jūsu patreizējie izsaucieni parāda šo debašu dziļāko būtību, bet par šo jautājumu esam izskatījuši visu. Ja. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojumu par uh, gatavošanos Marakešas starpvaldību konferencei 10. un 11. decembrī par ANO globālo paktu par migrāciju. Vispirms padomas vārdā uzstāties Edštādlers kundze. Ministrs kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, augstā pārstāva dāmas un kungi, paldies par šo iespēju vēlreiz runāt par šo jautājumu. Pēc eh, tam, kad mēs Strasbūrā jau izskatījām šo jautājumu mēneša sākumā. Es tiešām priecājos, ka Marakešas eh, konferencē piedalīsies arī parlamenta delegācija. Konferencē, kurā mēs runāsim par atregulētas migrācijas jautājumiem. Un runāsim arī par politisko krāsojumu. Kad pirmo reizi mēs runājām par šo globālo migrācijas e, paktu, tad gan Bulgārijas, gan Austrijas prezidentūras ir devušas savu artavu šo jautājumu sagatavošanā. Arī Ņujorkā par to runājām. Jā, pēc Ņujorkas deklarācijas pieņemšanas 2016. gada septembrī uh, ap, Eiropas Savienība ir aktīvi darbojusies dažādos etapos, sagatavojot globālo migrācijas paktu kā dokumentu. Bet, diemžēl, padomēji nav vienotas nostājas par šo tekstu. Dalību valstis jau ir nolēmušas, vai arī šobrīd parlamentos lemj par to, kāda būs katras atsevišķās dalību valsts nostāja. Pēc Marakešas starpvaldību konfer konferences arī apvienotās nācijas pieņēmis savu deklarāciju. Noslēgumā vēlētos atgādināt, ka sadarbība ar trešajām valstīm un reģioniem ir būtisks elements ap Eiropas Savienības migrācijas politikā. Mūsu rīcībā ir vesela virkne rīku, tajā skaitā arī Eiropas Savienības trasta fonds Āfrikai kurā mēs reāli īstenojam mūsu politikas vektorus ar konkrētu atbildību tajās valstīs, kas ir vai nu bēgļu izcelšanās vai tranzīta valstis. Es jums apsolu, ka padome un prezidentūra strādās, lai šis jautājums tiktu pēc iespējas ātrāk sakārtots. Paldies, ministrs kundze. Tagad komisijas vicepriekšsādātāja augstā pārstāve ārlietās un drošības lietās Mogarīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, deputāti, dāmas un kungi. Paldies visiem par to uzmanību, kuru jūs visu laiku veltāt šīm debatēm par darbu, ko dara ANO šobrīd bet arī um, migrācija ir izšķirīgi svarīgs jautājums um, mūsdienās mūsu darba centrā. Tas ir arī uh, komisijā, parlamentā. Es uzskatu, ka ir divas kļūdas, no kurām mums vajadzētu izvairīties apspriežot šo globālo paktu. Un vēl vienu lietu minēšu vēlāk. Pirmkārt, nevajadzētu izlikties, ka ir sadursmes starp mūsu nacionālajām eh, interesēm un šī globālā pakta ideju. Tieši pretēji, ja mūsu nacionālās intereses ir pārvaldīt uh, migrāciju. Es domāju, ka tās tādas mums visiem ir, lai to sakārtotu, padarītu to humānu, ilgspējīgu. Tad šis globālais pakts ir visspēcīgākais veids, kā kalpot mūsu nacionālām interesēm. Un otrā kļūda ir nevajadzētu skatīties uz migrāciju kā uz cieņu starp dienvidiem un ziemeļiem, starp attīstītajām un neattīstītajām valstīm. Tieši pretēji lielākā daļa, piemēram, Āfrikas valstu ir izcelsmes tranzīta un mērķu valsts vienlaicīgi. Tātad tieši pretēji nav tā, ka ir ziemeļi pret dienvidiem vai dienvidi pret ziemeļiem. Mums visiem tas ir visu mūsu interesēs pārvaldīt migrāciju Mums visiem ir jāinvestē ilgtspējīgā attīstībā reģionos, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Mums ir jārada legāli eh, migrācijas ceļi eh, mums ir jāsaprot, ka um, mums ir jāsadarbojas, un tas būs mums visiem labāk, jo neviena valsts pati nevar ar to tikt galā. Nekur pasaulē, un visām valstīm tas ir to interesēs šo jautājumu risināt efektīvi. Uh, Mēs atbalstām arī Banki Mūna, ANO ģenerāla sekretāra iniciatīvu noturēt augsto sanāksmi eh, par migrāciju. Tas bija 2016. gadā ģenerālajā asamblējā. Tad mēs kopīgi pieņēmām Ņujorkas deklarāciju, kas uzsāka darbu pie globālajiem paktiem par bēgļiem un par migrāciju. Un tas mums Eiropiešiem bija būtisks sasniegums, jo migrācijas eh, krīzes eh, pusē vidū Eiropā Eh, jo jāatceras, ka migrācijas krīze katru dienu notiek eh, visā pasaulē, bet šajā brīdī, 16. gada vidū, kad bija migrācijas krīze Eiropā, mēs Eiropa prasījām eh, starptautiskajai sabiedrībai iesaistīties, veidot partnerattiecības, un mēs saņēmām pozitīvu atbildi. Un tad sākās šī globālā pakta process. Eiropas Savienība uzņēmās vadošo lomu diskusijās uh, par globālo migrācijas paktu. Mēs arī piedalījāmies jau no paša sāka aktīvi darbā, kas novad pie skaidriem kopīgiem pozīcijām, kas tagad ir mūsu priekšā, un tas mums ļāva nāk klajā ar globālu paktu, kas lielā mērā atspoguļo Eiropas mērķus un respektē mūsu galvenās bāžas. Es zinu, ka komisārs Tienīdes ļoti skaidri to pateica pirms dažām nedēļām uh, Strasbūrā parlamentu plenārsēdē mums eh, ir žēl, ka ir virkne dalību valstu, kas nepievienosies globālajam migrācijas paktam. Mēs uzskatām, ka visu dalību valstu intereses vislabāk eh, būs aizsargātas, ja tās pievienosies šai um, starptautiskajai sadarbībai, jo tas līdz šim pietrūka. Mēs to prasījām. Dialogs un sadarbība. Uh, kas jau tagad ir eh, pamatā rezultātiem, pirmiem rezultātiem, kas ir jākonsolidē, ko mēs esam sasnieguši kā Eiropieši pēdējos gados, eh, radot eh, alternatīvas migrantiem, um, tiesājot kontrabandistus un runājot par sarežģītiem jautājumiem, piemēram, par atgriešanos un atpakaļ uzņemšanu. Mēs to esam panākuši sadarbības veidā, izrādot savstarpēju cieņu, un um, tie visi elementi ir ANO migrācijas paktu pamatā. Ir um, daži nepareizi saprasti jautājumi šeit, um, to jau esmu teikusi, bet varbūt tas ir jāatkārto, ņemot vērā kādas debatas notiek dalībvalstīs. Tas nav juridiski saidoši ietvars. Uh, Es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentām tas arī no paša sākuma jau ir jāatzīst. Tas nav juridiski saistošs instruments, tas neradīs nekādas juridiskus pienākumus valstīm. Tas ir politisko uh, instrumentu kopums, ko var izmantot dalībvalstis, lai īstenot savu migrācijas politiku tādā starptautiskā uh, sadarbības gaisotnē. Šis pakts ir balstīts uz uh, nacionālo suverēno valstu tiesību, uh, respektu, noteikti pašiem savu migrācijas politiku, bet uh, tas dod ietvaru, kas šobrīd pietrūkst, un tas ir nepieciešams, jo mēs Eiropieši to prasījām. Mēs turpināsim uzlabot migrācijas pārvaldību pasaulē, kas jau šobrīd tiek darīts no Eiropas puses, balstoties uz uh, Eh, to, kas ir izdarīts strādājot pie globālā pakta. Mēs turpināsim mūsu sadarbību ar Startautisko migrācijas organizāciju. Mēs sakosim arī, kā, kā pakts tiek ieviests. Mēs dalīsimies ar labāko praksi, lai eh, panāktu risinājums problēmām. Un mēs arī turpināsim atbalstīt partnerattiecības divpusējā, reģionālā un globālā mērogā migrācijas jomā ar mūsu partneriem. Uh, pasaulē, eh, arī šīs pakts būs eh, pamats sadarbībai, um, īstenojot to, kas ir pieņemts kā Eiropas Savienības kopīgā migrācijas pieeja, un tas plašā mērogā atspoguļojas šajā paktā, kā jau teicu. Un šeit eh, mūsu kopīgais darbs un jūsu ieguldījums, kā parlamentam būs svarīgs. Avramopulus vadīs Eiropas delegāciju 10. un 11. decembrī Marakešā, un ar prieku konstatēju, ka arī Eiropas parlamenta deputāti pievienosies Eiropas Savienības delegācijai šajā Marakešas konferencē, un es domāju, ka parlamentu loma būs izšķirīgi svarīga. Es augstu novērtēju Eiropas parlamenta spēcīgo interesi un iesaisti un pilnīgi apliecinu mūsu pilnu dalību šajā kopīgajā darbā. Paldies! Paldies, vicepriekšsādātājs kundze. Tagad pusotra minūte Slovko kundzei, lūdzu. Poštovani predsjedavajući, poštovana uvažena povjerenica. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātā komisārs kundze. Es eh, AFET komitejas vārdā vēlējos pateikt, ka mēs eh, apzināmies to, ka ļoti daudzi svarīgi punkti saistīti ar migrāciju un bēgļu plūsmu skaidri parāda, ka visiem migrantiem jau mērķis ir viens rast labāku dzīvi pašiem sev un viņu ģimenei. Rietumbalkāni ir piedzīvojuši milzīgu bēgļu vilni. Horvātijai ir ļoti gara ārējā robeža, un mēs ciešā mērā saskaramies ar migrācijas plūsmu. Eiropas Savienības dalību valstis un arī apvienotās nācijas nedrīkst skatīties uz šo problēmu kā uz atsevišķu dalību valstu samilzušu problēmu, tas ir jārisina kopīgi. Man tiešām žēl, ka šis jautājums ir tik ļoti pretrunīgs, un tomēr ceru, ka mums izdosies atrast zelta vidusceļu, zelta vidusceļu, ko piedāvā citu starpā arī parlaments savā rezolūcijā. Strādājot pie šās rezolūcijas teksta, Es pārstāvu EPP politisko spēku un ceru, ka rezolūcija tiks pieņemta. Paldies, Savko kundze. Tagad viena minūte Fajons kundze, lūdzu. Līgi, današņo razpravo smo zahtīvali, ka jau vse več. Paldies, priekšsēdētāji. Vairākas Eiropas valdības ir pieņēmušas lēmumu nepievienoties ANO globālajiem paktām par drošu, sakārtot un likumīgu migrāciju, un mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši. Politiķiem ir jāpamato savi lēmumi. Mēs atbalstījām parlamentā šo migrācijas paktu, jo tas uh, uzsver uh, universālās cilvēktiesības visi, kuri saka, ka globālais pakts uh, uh nodod uh, suverenitāti un iznīcinās rietumu civilizācijas. Šādus pārmetumus mēs dzirdam arī e, Slovenijā, publiskajā telpā, un jāsaka, ka e, tas ir nepareizi un nekur nenoved. Tie ir tādi politiski paziņojumi Um, un mums uh, ir šeit jārunā par uh, kopīgu rīcību Eiropas tiesību ietvaru. Mēs nedrīkstam visu jaukt migrantus ar bēgļiem. Es nesen atgriezos no Nigēras, tur cilvēki dien dienā cīnās par uh, cilvēku cienīgiem uh, dzīves apstākļiem, uh, tāpēc, ka rietumu valstis uh, izmanto viņu dabas resursus, un kamēr tas tā būs, Eiropa būs viņiem pielilcīgs galamērķis. Paldies, tagad Vistisen kungs. Marakešas uh, paziņojums ir kauns visai Eiropai. Tas ir liberāļu savārstījums, kas dalību valstis nostatīs vienu pretim otrai, jo mēs vairs netiekam garā, galā ar nelegālo risinājumu. Es domāju, ka apvienot Tajām nācijām ir jāsaprot, ka klimata bēgļiem ir sociālas tiesības, un tomēr mums vajadzētu runāt par integrāciju un nevis par to, ka šiem bēgļiem ir jāpaliek Eiropā. Uh, Desmit eh, Eiropas Savienības dalību valsts ir pateikusi, ka tās neparakstīs globālās migrācijas paktu, bet ne tikai. Arī Austrālija, Šveica, Amerikas Savienotās valsts neparakstīs šo neparasto dokumentu. Bet Marakešas eh, deklarācija Es saprotu, ka mana valdība atbalsta šo deklarāciju, kaut arī viss manas valdības darītais ir pilnīgā pretrunā ar to. Lūdzu, neparakstiet šo apvienoto nāciju stulbumu. Paldies Vistisen kungam, un tagad Sargentīnī kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, mēs varam runāt par šizofrēniju. Paldies Austrijas prezidentūrai. Austrijas valdība pati negrasās parakstīt šo globālo migrācijas paktu. Mogrīnī kundze pārstāv kā padomi, tā arī komisiju. Jūs šeit runājāt par ļoti daudziem aspektiem. Jūs teicāt, ka globālais migrācijas pakts ļaus atregulēt globā, globālo migrācijas plūsmu. Nu, nebūs tā. Uh, Mums nepietiek ar to, ka mēs izmantosim mūsu politisko gribu. Mums ir jāizveido tāds ietvars, ka, piemēram, migrantu bēgļi varēs, iet, varēs mācīties skolā, ka cilvēki, kur ierodas Eiropas Savienībā, tiek pieregistrēti, lai viņiem ir reālas, labākas dzīves iespējas. 15. gadā mēs nonācām migrācijas grīz, krīzē, un tagad, ko mēs darām, dalību valsts tiek pretstatītas viena otrai. Patiesībā runa iet ne tikai par Āfrikas, bet arī Āzijas valstīm. To lūdzu neaizmirstīsim. Paldies, Argentīnī kundzēm, tagad Bjorkas kundzē vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Manuprāt, ir ļoti pārsteidzoši, ka vairākas Eiropas Savienības valstis, balstoties uz nacionālismu un pat rasismu, neparaksto globālo migrācijas paktu. Mums kreisajiem mēs pilnībā atbalstam to, kad ir nepieciešami globāli mērķi un pilnīgi konkrēti procesi saskaņā ar apvienotajām nācijām. Migrācija nav problēma. Problēma ir mūsos. Mums ir jāizmanto migrācija kā pluss Mums ir tik ārkārtīgi daudz pašiem savas problēmas, tās ir saistītas ar klimatu, ar drošības jautājumiem. Mums pašiem ir jāsakārto sava sēta un mums ir jāskatā attiecības starp ziemeļiem un dienvidiem pavisam citā rakursā. Eiropas Savienība ir nonākusi uz nepareiza ceļa. Mēs nevaram vairs vienoties ne par ko, jo projām cilvēku tūkstošiem mirst vidusjūrā. Tā vietā, lai mēs runātu par bēgļu plūsmu, mēs desmitiem tūkstošu robežu sargu saliekam uz Eiropas ārējām robežām. Uh, Tas, kas šobrīd notiek, ir šausmīgi. Runātāji tiek pārtraukti. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies Bjorkas kundzei un tagad eh, vienu minūti Maiten kungam. Priekšsēdētāj kungs, mēs eh, atkal eh, runājam par migrācijas pakti, jo kreiso lobbyis cer ka no šejienes tika dots signāls bezrobežu migrācijai. Gluži pretī. Uh, Visbeidzot, vakar Itālijas valdība nolēma nepievienoties šim uh, uh, paktam, un līdz ar to turpinās to uh, valsts saraksts, kas noraida to. ASV, Austrālija, Izraēla, Slovākija, Polija, Čehija, Bulgārija un citas Beļģijā ir uh, valdības krīze. Arī Vācijā iezīmējas krīze, jo līdzšinējie piekritēji lēnām saprot, uh, cik um, neprātīgā uh, spirālī arī Merkels kundze grib mūsu valsti ievest. Šis ir uh, pakts, par kuru daudz kas uh, tiek teikts uh, nepatiesi. Kamēr vēl nav pavēli, apturēsim šo pašnāvniecisko paktu. Paldies! Paldies Maitina kungam! Nākamais runātājs Vilimskī kungs. Priekšstādākums, dāmas un kungi, laba diena sākas un vēl viena valsts nepiekritīs no migrācijas paktā. Mateo Salvini un Itālija, paldies viņam, tāpat kā Austrija, Hans Kristians Štrāha ir devuši impulsu tam, lai Austrija tam nepiekrista. Ungārija, Polija, Čehija, Bulgārija, Slovākija, Slovenija ASV, Austrālija. Aizvien vairāk valsts saka nē, un tas nav saistīts ar šo jautājumu. Mūsu mērķi ir drošība, cilvēktiesību garantēšana, tikšanās vieta, taču ANO tās mērķis nav visā pasaulē atrisināt migrācijas jautājumu un līdz ar to iejaukties nacionālo parlamentu. Uh, un vēlētu deputātu kompetencē. Šis pakts ir slikts, aizvien vairāk valstu to atzīst un priecājos par katru nākamo valstu, kas šim paktam nepiekrīt un nepievienojas. Paldies Filimska kungam. Nākamais runātais Foikta kungs. Jā, paldies priekšsēdētāj kungs. Esmu ļoti pārsteigts, Mogarīnī kundze, kā jūs varat teikt, ka šis uh, pakts nav saistošs un nav saistīts tieslietu akts nācijām. Pēc četriem gadiem tiks pārbaudīts, vai pasākumi, kas šeit ir noteikti, ir īstenot. Un ja no vienas puses iedomājos, ka integrācija tagad ir šis brīnumvārds un par atpakaļ atgriešanu nemaz netiek domāts un netiek domāts par to, ko Ženēvas bēgļu konvencija nosaka. Proti to, ka. Uh, Tie migranti tiek nosūtīti atpakaļ, ja viņu valstīs iestājas miers. Viss tas nav ievērots. Integrācija tas esot nākotnes brīnumvārds atpakaļ atgriešanas vietā. Eiropas tautas ar šo migrācijas paktu tiek apdraudētas, un daudzas tautas ir atradušas atbildi nepievienoties šim paktam. Uh, Es domāju, ka arī migrantiem šis uh, pakts uh, nedod patiesu nākotni, jo nākotni nevajadzētu uh, redzēt kā ierašanos Eiropā. Paldies Faikta kungam. Nākamā runātāja, kur atsbildes kundze minūte. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātā Mogurīnī kundze. Globālais migrācijas pakts ir ļoti svarīgs, jo tas atzīst, ka migrācija ir globāls izaicinājums, kam kopā varam stāties tikai visi kopā. Ikvienai valstī ir jāuzņem sava atbildības daļa Es tiešām nožēloju, ka Trumps ir pagriezis muguru šim migrācijas paktam, bet daudz trakāk ir tas, ka to ir izdarījušas arī vairākas dalību valstis. Pateikt, griežaties atpakaļ un ejiet mājās nav risinājums. Mums ir nepieciešams kopīgs Eiropas risinājums un sadarbība globālā līmenī. Tas ir vienīgais, kā mēs varam nodrošināt legālās migrācijas iestiprināšanos. Mums ir jācīnās pret cilvēku tirzniecību un, protams, jāraugās, lai cilvēkiem būtu adekvāti dzīves apstākļi, ja viņi atgriežas atpakaļ savās izcelsmes vietās. Es eh, viesojos eh, Āfrikā Eiropas delegācijas ietvaros un eh, mums daudz tur teica, ka jā, jūs palīdzot Eiropā, esat palīdzējuši daudziem izglābt savu dzīvību. Runātāji tiek pārtraukti prieksēdētājs. Paldies, kur atsas bildes kundzei, un tagad eh, viena minūte Nīdermīlēr kungam lūdzu. A globál kompakt fontos hozzájárulás a migráció, a menekültügy, globális. Šis ir eh, ļoti nozīmīgs eh, jautājums. Un atbildē uz migrācijas plūsmā tas ir ietvers, kas nosaka skaidrus noteikumus, kas uh, ievēro uh, cilvēku tiesības uz patvērumu. Ļoti žēl, ka dažas Eiropas uh, valsts uh, pieņem lēmumu nepievienoties, un tie, kas noraida šo deklarāciju, nav interesēti risinājumā, bet gan vēlas, lai migrācija arī turpmāk paliktu uh, problēma, jo no tā viņi var uh, gūt politisku uh, kapitālu. Tas uh, nav cilvēcīgi, tas ir nehumāni un sakas uh, skars uh, mūs visus. Mums jārīkojas, uh, jārīkojas pret rasismu un ksenofobiju. Paldies Nīdermeidera Mellera kungam. Nākamais runātājs Fito kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, vicepriekšsādātāja Mogarīnī kundze. Tikko teica, ka globālais ANO migrācijas pakts juridiski nebūs saistošs valstīm, taču es gribu uzdot jautājumu. 11. un 12. decembrī plānota liela konference Marakešā, kurš par šo jautājumu tiks diskutēts. Patiesība ir tāda, ka migrācijas politika raksturo liela neveiksmīga darbība Tā ir politiska globāla kultūra un ir pareizi sakot tas, ka neparakstot šo paktu valda nedrošība. Tās ir skaidrs politisks lēmums. Uzklausīju vairākus kolēģus, kas pieminēja Itāliju. Itālijā tiek diskutēts jau vairākas dienas par šo jautājumu ļoti intensīvi, un valdība ir uh, pieņēmusi lēmumu, ka šis uh, lēmums uh, nav ļoti skaidrs. Viedokļi ir dažādi, daži saka, mm, ieradīsies Marekešā vai nē, bet mēs domājam, ka ir labi, ka Itālija nepievēlēs šim paktam. Paldies. Paldies, nākamais runātais par Gēziju kungs. Es citēšu nevis Salvīnī, bet uh, Romas pāvestu, kas šeit parlamentā teica, ja Eiropa var saglabāt savu kultūras identitāti un pilsoņtiesības ievērot, tad tautām, migrācijas tautām jāpazīst, jāpalīdz viņu uh, dzimtajās zemēs. Prezidents Tajāni ir prasījis maršalu plānu šīm valstīm, bet tas tā nenotiek. Ir jāatbalsta valstu suverenitāte. Ja no otras puses atkal tiek teikts, ka mums jāievēro starptautiskās vienošanās. Domāju, ka tas nav uh, pareizi. Mums ir jāievēro tās mācības kur, uh, no tiem cilvēkiem, kuriem ir redzējums par Eiropu. Uh, pāvests uh, Francisks uh, ir. Um, Runājot par šo jautājumu, to varētu atbalstīt, un man liekas, ka tādai būtu jābūt uh, Itālijas valdībai. Viņi nav uh, Viņi, viņi saprot uh, to pozīcijas, kas uh, bēg no valstīm, bet grib pārtraukt uh, cilvēku kontrabandu. Paldies, runātāji pārtrauc. Kienga kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es došos uz Marakešu un uh, arī Eiropas parlamenta delegācija tur būs. Globālais migrācijas uh, pakts nodrošina uh, mūsu darba kontinuitāti. Pārāk daudz dalību valstis ir uh, nolēmušas nepiedalīties sabotēt uh, valdību konferenci. Šīm valstīm un Itālijai, manai valstī, gribu teikt, Orbán Salvīnī viss, kas uh, nolēma nedoties uz Marakešu, bet uh, nepiekrītiet tam, nāciet, brauciet, uh, pievienojieties man, mēs runam par globālu jautājumu Mēs meklējam risinājumu drošai un likumīgai migrācijai. Ja jūs no tā atsakaties, tad jūs atsakaties no tā, ka migrantiem ir cilvēktiesības un cieņa. Migrācija platīsies plašumā, mums jābūt atbildīgiem un jācīnās pret migrācijas iemesliem. Redzam vēlreiz Itālijas valdības divkosību, viņi neuzņemas atbildību var tikai solidari eh, eh, rast ri, eh, risinājumu. Runātāji pārtrauc. Brīvā mikrofona procedūra. Mm, divkārt vairāk kolēģi ir pieteikušies nekā paredzēts laiks. Mums šodien paredzēts ļoti ilgs balsojums, līdz ar to nevarēšu visiem dot vārdu. Pirmais runātājs būs Zverkungs. Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, ki nas. Priekšsēdētāja kungs. Es esmu pret uh, globālo vienošanos uh, Marakešā. Šī vienošanās no kuras ir atteikusies Austrālija, Izraela un C10 uh, dalība valstis. Līdz ar to tā vairs nav globāla vienošanās. 70% no Slovenijas iedzīvotājiem ir pret to. Arī politiskās partijas nav vienojušās. Tāpat arī Eiropas un starptautiskā sabiedrība. Tas ir slikts teksts, un tā nav taisnība, ka šī vienošanās nav juridiski saistoša. Šis dokuments ir juridiski e, saistošs. Es esmu pret to, jo līdz ar to vēl sliktāk tiks pārvaldīta migrācija. Eiropas uh, Savienība vajadzētu dot vairāk līdzekļu izcelsmes valstīm. Paldies! Paldies, nākamais runātais Frānda kungs. Danke, Herr Präsident! Paldies, priekšsēdē, kungs. Nu, acīm redzot, eh, tie, kas noraida migrācijas paktu, to nav izlasījuši. Viņi runā tikai par uh, populismu un partiju vārdā. Jo kas šajā migrācijas eh, paktā tiek teikts? Nu, piemēram, dati tiek apkopoti, lai uh, varētu rast risinājums migrācijai. Uh, un tāpat arī uh, mēģina novērst iemeslus, kādēļ cilvēki izbrauc no viņu valstīm. Un tas, ka visās migrācijas uh, fāzēs tiek uh, informācija dot, tas tiek noraidīts, ka cilvēku dzīvības tiek glābtas. Tas ir noraidīts uh, tāpat uh, pārobežu cīņa pret cilvēku kontrabantiem un integrēta uh, Uh, robežu pārvaldību. Par to tiek runāts. Mūsu valdība um, negrib, lai tiktu radītas iespējas, lai būtu ātrāka, drošāka atpakaļ atgriešana, lai migrants varētu atkal uh, atgriezt uz viņu valstīm, kas būtu drošāk un ātrāk. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Tomašiča kundze. Priekšsēdētāja kungs. Mēs redzam, ka ir globāla e, ietekme e, un tajā pašā laikā daudz valstu nerespektē e, migrantu tiesības. Desmitiem tūkstoši cilvēku nav patiesās identitātes, tas netiek pārbaudīts. Viņi var šķērsot robežas un doties uz rietumiem. Visi izlieks, ka tas tā nav Migrācija jābūt drošai, drošai migrantiem un drošai arī mums. Ir daudz uh, cilvēku, kas iebrauc mūsu valstīs, un mēs nezinām, kas viņi ir vai arī kādi ir viņu nodie, nodomi. Izraela, apvienot uh, ASV, uh, Austrālija un uh, vairākas uh, Eiropas Savienības valstis nepievienosies, uh, un šīs valstis uh, uh, rīkos tā, ka problēma tikai padziļināsies, nevis atrisināsies. Paldies! Paldies Tamašiķis kundzei! Šaltis kungs tagad lūdzu. Tak, globalni dogovor seveda bi potrebovali že mnogo. Šis globālais vienošanās teksts un šī vienošanās mums ir, protams, nepieciešama mēs varētu vienkāršāk atrisināt tās problēmas, ar kurām šodien cīnāmies. Šī globālā vienošanās nozīmē efektīvu migrācijas pārvaldību. Tas nozīmē, ka tiek aizsargāta dalību valstu neatkarība. Šis nolīgums ir ļoti ambiciozs ja lasām visus tos mērķus, kādi nosprausti šeit, šajā globālajā paktā, tad redzam, ka tiek piedāvāti daudzi risinājumi. Es domāju, ka nav liederīgi e, tam pretoties. Paldies Šaldes kungam un brīvā mikrofona e, procedūras noslēgumā kolēģis Epitedeos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. ANO migrācijas pakts ir bīstams teksts. Tiek atzītas tiesības uz masu iebraukšanu ekonomiski apsvērumu dēļ. Tas ir attiecināms attiecībā uz katru, kas nāk no trešajām valstīm. Katram būtu uh, tiesības ieceļot Eiropā un apvienotie un ASV. Bez tam ir uh, maldinoša informācija, kas ir nelegālais un legālais migrants. Sekas tam uh, būtu tādas, ka valsts vairs nevarēs īstenot neatkarīgu migrācijas politiku, un bez tam pastāv vēl riski, ka šis nesaistošais pakts, proti mērķi, kļūs saistoši, ievērojot teikto un paziņojumus Tāpat arī kreiso uzstājību netiek paciesta nekāda kritika pret šo nelegālo migrāciju. Tiek prasīts arī, lai tā tiktu nu, kļūtu par uh, tiesībām. Tas ir arī iemesls, kādēļ daudzas valsts nepievienojas šim dokumentam. Paldies! Paldies! Brīvā mikrofona procedūra noslēgta, un tagad uzstāsies Mogherīnī kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka es runāju komisijas vārdā un eh, Austrijas prezidentūra pārstāv padomas viedokli. Komisijai ir pilnīgi skaidra nostāja globālā migrācijas pakta aspektā, jo tie bijām mēs, eh, Eiropas Savienības pārstāvi, kas vēlējās politisku globālu vienošanos apvienoto nāciju līmenī par to, kā sakārtot migrācijas plūsmu. Mēs jau sadarbojamies ar mūsu Āfrikas sabiedrotajiem, Latīņa Amerikas draugiem, Āzijas draugiem. Es atvainojos, saka runātāja, ja man kāds blakus runā skaļi, es nevaru izteikties. Paldies! Runātāja turpina. Mēs uzsākām šo šo procesu apvienotajās nācijās, jo vēlējāmies izveidot partnerību. Mēs, Eiropieši, manuprāt, pārāk vēlu, 15. un 16. gadā, mēs Eiropieši sapratām, ka mums ir jāizveido cieša sadarbība ar migrācijas izcelsmes valstīm. Sadarbība, kas izveidot kopīgu sistēmu, kas ļautu sakārtot migrācijas plūsmu, cīnīties pret cilvēku tirgošanu. Tas eh, jau nav viegls process, un šobrīd, šobrīd tas tomēr ir eh, rezultējies migrācijas paktā, un tā bija mūsu ideja. Kā jau es teicu, šajā migrācijas paktā ir iekļauta Eiropas Savienības nostāja, un mēs jau strādājam ar mūsu sadarbības partneriem. Mēs eh, strādājam kā apvienoto nāciju līmenī, tā arī sadarbībā ar dažādiem eh, reģioniem. Uh, Un kā jau Avramopuls kungs teica, Marakešā mēs konferencē turpināsim sadarbību ar apvienotajām nācijām. Tehniski jūs jau noteikti būsiet dzirdējuši, bet iespējams arī, ka nē, ka pēc Marakešas konferences notiks balsojums apvienotajās nācijās, bet eh, sadarbībā ar mūsu partneriem mums visiem kopīgi būs Marakešas konferences vienošanās jāīsteno dzīvē jo mēs redzam, ka kopš 15. gada tas, ko esam panākuši, mēs esam jau panākuši ļoti daudz. Turpināsim iesākt to ceļu. Mēs e, turpināsim īstenot globālo migrācijas paktu, kas ir politiski nesaistošs, patiesībā tikai vadlīnijas ieskicējošs dokuments. Paldies! Runa no zāles, ko tulka nedzird, jo ir bez mikrofona komisārin. Paldies, komisārs kundze. Tagad uh, Edštādlers kundze no padomas, lūdzu. Thank you, president. Paldies, prieksēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, cienījamie deputāti. Ļoti svētīga diskusija, jo nākamajā mēnesī paredzētā konference Ņujorkā mūs šīs diskusijas palīdzēs sagatavoties šai konferencei. Migrācija un īpaši sadarbība ar trešajām valstīm ir padomes un arī prezidentūras darba kārtības pirmajās līnijās. Tāpēc e, vēlētos pateikties visiem deputātiem, kur izteica savas šaubas, pozitīvos komentārus, varbūt arī pārmetumus. Paldies visiem par šīm diskusijām. Dank, Paldies, e, Edštādleres kundzei. Līdz ar to debatas par šo jautājumu ir noslēgts. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Jautājums komisijai - sieviešu ar invaliditāti stāvoklis. Es beginnt. Sākumā pirmā runātāja, šī jautājuma sastādītāja Esteras Feragut kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs šeit pārstāvam vairāk nekā 46 miljonus cilvēku ar invaliditāti, un um, tas ir aptuveni 16% no es sieviešu kopskaita. Šodienas diskusijās viņu balss tiek uzklausīta, un viņas tiek informētas par to, uh, kur viņus, viņu tiesības tiek ievērotas. Tās ir um, sievietes, kuras nevajadzētu definēt pēc uh, viņu invaliditātes. Viņas katru dienu piedzīvo tās pašas uh, problēmas, kā arī citas sievietes. Tās ir uh, mātes, strādājošas sievietes. Viņu pienesums ir ļoti nozīmīgs šo cilvēku šo sieviešu vēlmes ir jāuzklausa. Šodienas diskusijā mēs vēlamies uzsvērt daudzveidību un atšķirīgo kultūru. Sievietes, par kurām runājam, saskars ikdienas, ar ikdienas izaicinājumiem un izaicinājumiem, ka viņas tā kā nav redzamas. Sievietes, kas uh, neredz vai nedzird, eh, vai viņu mobilitāte ir ierobežota. Tās ir sievietes, kas bieži sociāli ir izstumtas, eh, bieži ir arī mentālās eh, problēmas. Daudzus diskriminē, jo vienkārši nav tādi priekšstati, kas atbilstu iekļaušanas principiem. Mums ir nepieciešami mm, izmaiņas, ja, piemēram, izglītībā, notiek diskriminācija, tad tiek pārkāptas šīs konkrētās skolnieces tiesības. Pieeja izglītībai ir ļoti nozīmīga. Tas ir veids, kā iesaistīt cilvēkus sabiedrībā. 18,8% no sievietēm ar invaliditāti uh, ir nodarbinātas, un tas ir daudz eh, mazāk nekā atbilstoši vīriešu ar eh, invaliditāti. Runājot par digitālo jomu, situācija ir tāda, ka daudzas no šīm sievietēm ir vecākas par 60 gadiem. Viņām ir nepieciešams īpašs atbalsts, jo viņas digitālajā eh, ziņā mm, nu, nav tik ļoti spējīgas sievietes ar invaliditāti nedrīkst izslēgt no uh, nevienas um, jomas, viņām jādod iespēja aktīvi un pasīvi iesaistīties vēlēšanu procesā, jāmaina likumi Spānijā. Runa iet par vienlīdzīgu attieksmi. Visiem ir jāizmanto Eiropas Savienības tiesības, tā ir aktīvā politika, jāpārvar visi šķēršļi. Ir nepieciešama skaidra, pieejama informācija par sieviešu tiesībām, lai sievietes ar invaliditāti to varētu a, saprast. Ir ļoti nozīmīgi, lai a, visi tiktu iesaistīti. 8. novembrī tika publiskots dokuments. A, mēs priecājamies par mobilitātes panākumiem. Tas ir labāk nekā nekas. Tas ir veids, kā uzlabot situāciju un informācija ir pieejama visās uh, valodās. Nu, piemēram, uh, jārunā arī par uh, ginekoloģiskiem izmeklējumiem sieviešiem ar uh, invaliditāti. Ir jā. Uh, norāda uz problēmām, problēmām ar māštiesību aizstāvību, ar, ar vardavību. Mums jāpārvar problēmas. Sievietēm ar invaliditāti ir jāļauj izkļūt no klusēšanas ēnas. Viena no trim sievietēm ar a, invaliditāti ir saskārusies ar a, vardarbību. Mums ir pret to jācīnās. Citi diskriminējoši a, pasākumi, kā piemēram piespiedu a, aborti vai a, neļaušana kļūt par māti, tas ir jautājums, par kuru jārunā. Tā tad ir jāveido indikātori visā Eiropā, pilnīgi visās jomās. Noslēgumā gribu teikt, ka piektais pants ietver dokumentā runā par uh, sievietēm. Ja mēs runājam par sievietēm ar invaliditāti, tad mēs vienkārši spēcinam visu cilvēku tiesības. Man ir viena ļoti laba paziņa. Sieviete ar invaliditāti ir ļoti jauki būt sievietei. Sarģīta ir situācija sievietēm ar invaliditāti, un arī uh, sievietēm ar invaliditāti nekad nav jātaisnojas, kādēļ uh, viņas uh, ir. Uh, tādas, kādas ir, un tās ir pilnīgas cilvēktiesības. Paldies! Nākamā runātāja Taisens kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Sociālais godīgums, tiesiskums ir mūsu komisijas galvenie uzsvari. Mēs ļoti daudz strādājam, lai visi tiktu iekļauti, un es vēlētos pateikties Estaras. Es Estagūras kundzē par to, ka sievietēm ar invaliditāti tiek pievērsta tik liela uzmanība. Komisija ir sagatavojusi vairākus tiesību aktus, eh, lai tieši iekļautu sievietes ar īpašām vajadzībām eh, sabiedrībā, kā arī lai veicinātu dzimumu vienlīdzību. Kā piemēru vēlētos minēt Eiropas eh, pieejamības likumu, kurš vēl gaida visu likumdevēju akceptu. Tas ļaus uh, īpašas pakalpojums sniegt tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un galvenais uzsvars tiek likts uz eh, digitālajām vajadzībām. Komisija strādā arī pie personīgās un darba dzīves salīdzvarošanas, un īpaši svarīgs šis jautājums ir lielai daļai sieviešu. Tā ir komisijas galvenā iniciatīva, jo mēs vēlamies, lai nebūtu tik lielas atšķirības starp sieviešu noslogojumu, algām un mājas darbu slodzi salīdzinājumā ar vīriešiem. Jūs esat uzdevusi trīs jautājumus, un es vēlētos uz tiem atbildēt. Visas dalību valstis kopā ir apņēmušās uh, pildīt apvienoto nāciju konvenciju par cilvēku ar invaliditāšu vajadzībām. Komisija ir sagatavojusi konkrētus rīkus, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt šīs konvencijas īstenošanā, bet tas viss ir jāskat tādā plašākā kopumā. Eiropa 2020 stratēģija mēs vēlamies radīt eh, iekļaujošu ekonomisku un sociālu izaugsmi un tas ir ļoti svarīgi, lai īstenot Eiropas 2020 stratēģiju. Komisija šobrīd sagatavo patreizējās Eiropas invaliditātes stratēģijas izpildes statistiku. Mēs izvērtēsim visus momentus un skatīsimies, kāda ir tieši sieviešu un meiteņu ar invaliditāti situācija. Un, protams, pastāv arī vairāk kārtēja diskriminācija, kurai pievērsīsim īpašu uzmanību. Mēģināsim apklausināt pēc iespējas vairāk iesaistīto pušu un vēlamies uzklausīt arī Eiropas parlamenta viedokli, tieši kā jau to darījām pagājušajā gadā. Tagad eh, par to, vai ir dati sadalīti pa dzimumiem un cik eh, precīzi ir šie dati, jo, protams, ka adekvāta statistiskā informācija ir svarīga politikas sagatavošanā. Komisija apkopojot eh, pa dzimumiem sadalītus datus tiešām ļoti daudz strādā, un tas ir paredzēts arī Eiropas pusgadā. Uh, Protams, ka uh, multiplā diskriminācija, ar ko saskars sievietes un meitars ar invaliditāti, tas atspoguļojas kā lielākā riskā ieslīgt nabadzībā, tā arī lielākā riskā neiekļauties darba tirgū. Tomēr izglītības jomā tieši zēni ar invaliditāti atstāja skolu, nevis meitenes ar invaliditāti. Arī Eiropas Savienības eh, ārējās eh, aktivitātēs mēs ņemam vērā šo aspektu un eh, arī trešajās valstīs mudinam apkopot datus, kas būtu sadalīti kā pa dzimumiem, tā arī pa invaliditāti. Tas ļaus arī visos attīstības projektos un programmās iekļaut dzimumu līdztiesību un invaliditātes momentus. Un visbeidzot, trešais jautājums - kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti, lai dot iespēju balsot un kandidēt vēlēšanās? Manā kolēģa komisāra Jurova tieši strādā pie tā, kā šo aspektu izskatīt, un 5. jūlijā Jurovs kundze uzstājoties arī parlamentā par to runāja. Komisija ir sagatavojusi jau šā gada februārī savas rekomendācijas kurā tiek mudināta parauga prakses apmaiņa, lai um, tiesības balsot un kandidēt būtu pieejama it visām sociālajām grupām. Šā gada aprīlī mēs speciāli organizējām semināru par šo jautājumu, kurā piedalījās dalību valstu eksperti un citas iesaistītās puses. Un 26. un 27. novembrī mēs eh, organizējām ikgadējo kolokviju par eh, cilvēktiesībām, un tajā arī runājām par eh, jūsu jautājumā uzdotajiem aspektiem. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt, ka direktīva par publiskā sektora pakalpojumu pieejamību – kura stājās spēkā pagājušā gada septembrī. Arī šī direktīva noteikti vismaz informācijas ziņā ļaus labāku pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Thank you, Mr. President! Paldies, priekšsādātāji! Finland, Frau! Paldies, komisārs kundze! Tagad pusotra minūte Kozlovskas Raivecas kundzei, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Pirmkārt, apsveicu rezolūcijas autoru par uh, sieviešu situāciju ar invaliditāti. Mums ir 80 miljoni uh, cilvēku ar invaliditāti un, un 46 miljoni no tām ir sievietes. Un tikai pavisam neliels procents ir uh, nodarbināto. Un uh, liela daļa sieviešu tomēr strādā, bet neformāli. Un tas ir tāds aburtais loks. Kāpēc tik maz sieviešu ar invaliditāti ir nodarbinātas? Vai mums trūkst pienācīga regulējuma, lai parūpētos par viņu neatkarību? Šeit nav runa tikai par naudu, par kompetenci, šeit ir runa arī par cilvēka cieņu, iespēju būt neatkarīgām. Uh, un piedalīties eh, sabiedrības dzīvē. Modernās tehnoloģijas, kā tas ir norādīts eh, rezolūcijā, dod cilvēkiem ar invaliditāti iespēju būt neatkarīgiem. Komisārs Kundze, es domāju, ka mums vajadzētu ieviest ANO uh, konvenciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti un arī Eiropas invaliditātes stratēģiju. Es aicinu komisiju un dalību valstis pārskatīt un pilnībā piemērot visus regulē tiesību aktus, kas attiecas uz invaliditāti. Mums vajadzētu labāk izmantot um, jaunās tehnoloģijas un um, medicīnas progresu, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti cilvēku cienīgu dzīvi. Paldies! Paldies, eh, Kozlovskas Raivičs kundzei. Tagad Blinkevičotis kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, par invalīdu tiesībām un eh, sieviešu ar invaliditāti tiesībām. Mums vajadzētu runāt ne tikai eh, cilvēku ar invaliditāti dienā, mums vajadzētu katru dienu par to domāt kopā ar dalību valstīm, komisiju un invalīdu organizācijām. Tad, kad mēs runājam par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tad uh, mēs, diemžēl, nespējam um, novērst diskrimināciju. Mēs nespējam parūpēties par to, lai šiem cilvēkiem būtu darbs un ienākumi, lai viņi varētu pilnībā iesaistīties uh, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, uh, un tāpēc viņi saskars ar daudz lielākiem riskiem, runājot par nabadzību un sociālo izstumtību. Sievietes ar invaliditāti nevar piedalīties darba tirgu, viņas nevar dzīvot neatkarīgi. Darbs jau nozīmē ne tikai ienākumus, bet arī iespēju uzturēt kontaktus ar citiem sabiedrības locekļiem. Sieviešu ar invaliditāti darbs um, tiek par zem atalgots un uh, Vēl viena problēma ir tāda, ka mums ir nepietiekami dati par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Un, eh, ja mums nav šādi dati, tad mēs nevaram atrisināt problēmas, kas ir saistīts ar diskrimināciju. Es aicinu komisiju paredzēt struktūru fondu finansējumu šo problēmu risināšanai. Paldies! Paldies Blinkevičotas kundzei, tagad Višņēvskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Ņemt vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības, tas tiek uzsvērts starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā. Manuprāt, tā ir tāda liekulība tā kā ir šī tā invalīdu diena, tagad pēkšņi mēs runājam par šo tēmu Eiropas parlamentā kamēr viņi būtu jāatbalsta, viņiem būtu jāpalīdz, eh, lai viņi var eh, iegūt izglītību un eh, strādāt un baudīt kultūru. Varbūt vajadzētu uzdot jautājumu, kāpēc mēs šādas darbības veicam tā, tādā īpašā atsevišķā veidā. Mums vajadzētu uh, visu laiku ņemt vērā cilvēks ar invaliditāti, lai viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un eh, tiešām ir eh, žēl, ka šajā dokumentā, un šeit es pievēršos kreisajiem, ka jūs šeit runājat par uh, dzimumu. Manuprāt, tā nav pareizi. Paldies, Višņevskas kundze. Tagad Mecas kundzi neredzu. Ā, jūs sēžat citā vietā, Mecas kundze, lūdzu jums vārds. Vietu, danke, Herr Prezident. Paldies, priekšsādātāji, godietie kolēģi. Vai mēs tiešām respektējam ANO konvenciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti? Nē, joprojām cilvēki ar invaliditāti tiek diskriminēti un jo īpaši eh, sievietes. Un tas attiec uz izglītību, darba vidi, bet arī eh, personīgo eh, attīstību. Bet katram ir tiesības būt laimīgam, katram ir tiesības uh, dzīvot patstāvīgu dzīvi, dzīvi, eh, kur seksualitāte nav tabū, eh, dzīvi, kad var um, arī izbaudīt savu sek seksualitāti, un tas, ka nē, nozīmē nē. Tiesība, tiesības dibināt uh, ģimeni, uh, precēties vai dzīvot kopā ar savu partneri, un tieši šajā jomā, tieši sievietēm ar ierobežojumiem ir vajadzīgs atbalsts. Dargie kolēģi, šeit nav runa par līdzjūtību, šeit ir runa par pamattiesībām, cilvēktiesībām. Paldies! Paldies, Mecas kundze! Tagad viena minūte Pimentas Lopešas kundzei, kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība nedrīkst uh, atteikties no šiem cilvēkiem sabiedrībā. Mums ir jārūpējas par sievietēm, pret kurām ir īpaši smaga diskriminācija, politikām tiek samazināti uh, izdevumi, uh, veselības un sociālais atbalsts. Uh, Un um, tādēļ uh, mēs redzam, ka tiek spērt soļi atpakaļ cilvēkiem ar invaliditāti, uh, nav pieeja izglītībai, apmācībai, darba videi. Viņi uh, ir ar sociālās izstumtības un uh, nabadzības risku, un uh, mums ir jārūpēs par to, lai šie cilvēki varētu tikt iekļauti, lai viņiem būtu pieeja veselības pakalpojumiem, uh, jāņem vērā cilvēku uh, ierobežojumi, kustību traucējumi un citas lietas. Un eh, tas viss netiek nodrošināts, jo arī šeit trūkst eh, līdzekļu. Paldies. Tagad Šoidrovas kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Norā, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sievietēm ar invaliditāti veselības aprūpē Eh, izglītībā vai darba jomā, tam vajadzētu būt faktam, un tik un tā tas daudz viet nenotiek. Cil sievietes ar eh, invaliditāti bieži vien um, nevar eh, saņemt veselības aprūpas pakalpojumus, arī citus pakalpojumus. Tā saskars bieži vien ar vardarbību. Šis rezolūcijas projekts uzskaita virkni būtisku izaicinājumu. Uh, Mums vajadzētu uzlabot šo sieviešu situāciju. Šī rezolūcija pievērš eh, problēma, eh, uzmanību šīm problēmām, un es ceru, ka dalība valstis nodrošinās labākus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Bet tomēr gribu uzsvērt, ka es uh, iebilstu pret dažām lietām, piemēram, ieteikums pieņemt Stambuls konvenciju, lai seksuālo un reproduktīvo veselību uh, Uh, trans uh, dzimumu cilvēkiem šeit iekļaut. Es nedomāju, ka šie uh, jautājumi iedara šajā rezolūcijā, un tāpēc, diemžēl, nevarēšu to atbalstīt. Dank, Frau Kollegin. Paldies, Šodrabs kundze. Tagad Benifei kungs, lūdzu. Er Tas nihtā, tad... Viņš nav zālē, tad uzreiz brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Kristofers Rodes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajās uh, diskusijās, uh, par kurām runājam, ka sievietes ar invaliditāti tiek diskriminētas, uh, disk tiek diskriminētas, mēs redzam, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, un mēs redzam, ka sievietēm ar uh, invaliditāti uh, ir uh, problēmas. Un tas ne tikai tādēļ, ka viņām ir invaliditāte, bet arī tādēļ, ka viņas ir sievietes. Cīnoties pret to, Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma, nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju starp vīriešiem un sievietēm. Dzimuma vienlīdzība ir pamatiesība jautājums. Visiem ir jāīsteno šīs tiesības un pirmām kārtām Eiropas komisijai skaidrojumi un paziņojumi tie ir eh, bezmaksas, bet šodien runa iet par to, lai komisāra šodien uzņemtos eh, saistības, ka eh, būs pilnīga vienlīdzība un ka valsts, kas to negarantē, tiks sankcionētas. Tikai tā varēs panākt pilnīgu līdztiesību. Paldies! Paldies, nākamā runātājs Stevens Kundze. Dank u, voorzitter, collega's. Allereerst wil ik graag. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Es gribētu teikt paldies uh, referentei par um, to, ka šis jautājums tiek skatīts plenārsēdē. Sievietes ar invaliditāti bieži saskaras ar papildus uh, diskrimināciju viņu dzimuma un invaliditātes dēļ. Pret viņām biežāk tiek veikta vardarbība nekā pret uh, sievietēm bez invaliditātes. Sievietes ar invaliditāti nav uh, plaši pārstāvētas darba tirgu, un daudzas sievietes ar invaliditāti redz, ka no sabiedrības ir burtiski ja izslēgtas. Ir attīstīta uh, Eiropas uh, Savienības stratēģija cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, stratēģija ir izstrādāta līdz 2030. gadam. Tas ir pozitīvu vērtējums, bet tagad ir vajadzīgi nevis vārdi, bet darbi. Paldies Stevens kundzei un brīvā mikrofona noslēgumā kolēģis Marijas. Paldies priekšstādātāja kungs. Es domāju, ka šīs debatas ir parādījušas, ka diemžēl aizvien ir diskriminācija pret sievietēm ar invaliditāti. Par to nemaz daudz un plaši nav jārunā. 3. decembrī tiek atzīmēta diena, kāda piedāvājuma par cilvēkiem ar invaliditāti mums ir jādomā arī par konkrētiem pasākumiem, kā šiem cilvēkiem palīdzēt. Es vairāk kārt esmu šeit uzstājies plenārsēde, uzsverot to, ka nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju, ka jāievērē atbilstošie ANO dokumenti. Nedrīkst būt nekāda diskriminācija attiecībā pret sievietēm ar invaliditāti. Inval Grieķijā a, diskriminācija ir a, ļoti plaša. Ir pieņemti dažādi dokumenti un a, memorandi. A, taupības rezultātā tika samazināti atbalsta maksājumi un tiešām ir laiks kaut ko aktīvi darīt. Paldies! Paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta un šī punkta izskatīšanas noslēgumā uzstāsies vēlreiz komisāra Taisens kundze. Paldies, priekšsēdē kungs, cienītie deputāti. Šīs diskusijas vēlreiz parāda, cik nozīmīga ir ilgtermiņa un strateģiskā pieeja, ko esam izvēlējušies, lai runātu par jautājumiem par dzimumu līdztiesību un par uh, invaliditāti. Dzimumu līdztiesība vienādas iespējas, cilvēku iekļaušana uh, ar invaliditāti ir uh, tie. Uh, principus kā valstās Eiropas sociālo jautājumu pīlārs. Tas tika pieņemts vienojoties trim politiskajām institūcijām pirms gada. Neapšaubām Eiropas parlamenta pienesums pēdējo gadu laikā tiks ņemts vērā pārdomās par to formu un saturu, kāda būs Eiropas Savienības politikām, lai pārvarētu diskrimināciju. Mēs domājam par cilvēku cilvēkiem un īpaši sievietēm ar invaliditāti, iekļausim viņas un šos pārstāvus konsultāciju procesā. Es ceru, ka parlamenta deputāti dalību valstis būs mūsu sabiedrietie, lai īstenotu praksē apvienoto nāciju dokumentu par cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Paldies komisārai Taisens kundzei. Diskusijas par šo jautājumu ir noslēgtas. B8547 2018 ir pieņemts kā rezolūcijas projekts. Balsojums par šo dokumentu notiks šodien. So, ich unterbreche. Tagad uh, pasludinu pārtraukumu līdz balsošanas sākumam

Super wieder. Vielen Dank. Thank you.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 Chers collègues, nous allons commencer. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Si vous voulez terminer dans de, bon, de bons délais. Ja mēs gribam pas, paspēt visu laikā, un kamēr jūs uh, ieņemiet savas vietas, gribu paziņot, ka mums ir tas prieks mūsu vidu šeit sveikt mazos IOD delegāciju, kuru vada Rašims Haidslozā uh, delegācija, kas atrodas šeit Briselē, lai piedalītos 7. sadarbības parlamentārajā uh, Uh, komitejā uh, kopā ar Taģikistānu mēs sveicam arī viņu šeit, un mums tiešām ir ļoti liels prieks jūs šeit redzēt, mūsu vidū uzņemt, tas stiprinās mūsu sadarbību šeit, Eiropas demokrātijas sirdī, kur kopā mēs veicinam uh, cilvēku tiesības, politisko plurālismu, liku, uh, tiesisko vāru, un uh, dāmas un kungas, uh, jūs sveicu šeit, un tad arī jums vēl labu palikšanu Eiropā un veiksmīgu sanāksmi. Alors, quel dommage! je vous en parlerai personnellement monsieur ça va s'arranger Komentāri no zāles bez mikrofona. Oui, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. Jā, es jūs redzēju, es redzēju, ka cilvēks, kas pieteicās. Ok, d'accord, ça c'est réglé. Labi, tas ir atrisināts. Komentāri no zāles bez mikrofona. Vārds kundze, ir kāda problēma arī ar tulkojumu? Nav. No. Madame Ward. Yes. Yeah, okay. Vārds kundze, jā, liels paldies, kolēģi! Šīs dienas uh, Uh, Nobel miera prēmijas laureātu uzstāšanās vēsturiski arī pat Eiropas Savienība 2012. gadā saņēma Nobel miera prēmiju. Vēlos informēt, ka vakardien, 28. novembrī, atzīmējām septīto Brīseles deklarācijas gada dienu. Tas ir aicinājums mieram, kas ir parakstīts šeit, šajā ēkā Eiropas parlamentā. Eh, Džanī Pitēlas vadībā. Viņš bija pirmais vicepriekšsēdētājs. Šīs eh, aicinājums eh, atbalsta projektus un dažādas aktivitātes, kura mērķis ir veicināt mieru visuniversālākajā nozīmē ņemot vērā katras personas nozīmību, esam iedvesmojušies no universālās cilvēka uh, cieņas, vienlīdzības, solidaritātes aspektiem, kas ir atrunāts arī pamatiesības hartas pirm, eh, preambulā. To apstiprina arī Lisabonas līgums 2009. gadā. Atcerēsimies! Pieminēsim, eh, kolēģi, ka Eiropas Savienība ir un vienmēr būs miera projekts. Paldies! Nous allons passer au vote tout de suite avec le rapport de monsieur Dal. Sāksim to uzreiz uh, balsojumu par uh, Daltona kunga ziņojumu. Sākam balsot personāla balsojums. Le vote est clos. Beidzam balsot. Visi ir ņēmuši savas vietas, beidzam balsot. C'est adopté. Passons au rapport de Madame Geringer de Odenberg. Tālāk, Edemērs kundze ziņojums, arī šeit personāla balsojums. Sākam balsot. Ļoti klu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk dalīgi un ziņojums par īstenošanu sodu balstu atvēlēto atlikušo summu atkārtot atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbām, kas ir atsaucas programmās. Sākam balsot. Personāla balsojums. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Dalīja kundzei bija kas sakāms, lūdzu. Pavisam īsi neuztraucieties. Dalīja kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par 95.4. Šis jautājums jāskata komitejā, lai varētu uzsākt starp institucionālās sarunas. Lielas paldies! Un tagad, uh, kurš ir pār piedāvājumu, lūdzu balsojiet. Kurš ir pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tātad nosūtām to kompetentai komitejai tālāk. Uh, Dāvida Mārtiņa ziņojums samo pievienošanās ES un Klusā okeāna valsts partnerattiecību pagaidu nolīgumam. Personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. C'est adopté. Pieņemts. Gualtieri kunga ziņojums. Eiropas Centrālās Bankas uzraudzības valdes priekšētāja iecelšanā amatā. Tas ir slēpens balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Arī Enrija kunga kandidatūra ir apstiprināta. Un tagad Gvardijā Zabela Rūbjēla ziņojums - Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad uh, Taņas Fajonas ziņojums robežu kontrolas pagaidā atjaunošana pie iekšējām robežām. Vairāki uh, kompetento uh, komiteju grozījumi, kurš par blokā pret atturas. Pārbaudīsim par šo pirmo. Sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski astoto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. 13 par pret atturas pieņemts. 40 par pārbaudam. Labi, 13 to pārbaudam. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 40 Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 46 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 20. pār pret atturas pieņemts. 21 D pār pret atturas. Norādīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Un le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 51 atkrīt. 22D, 52D, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 23 personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. C'est adopté. Pieņemts 54 par. Pret atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts. 25 par pret atturas pieņemts. 26 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 56 CP2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 27 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 56 CP3 par. Pret. Atturas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 pret atturas noraidīts. Tagad 31 par pret atturas noraidīts. 56 gribat pārbaudīt. 31. elektroniski. Ļoti klū. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad atkrīt nākamais. Balsojam, nē, 56 CP6. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tālāk 60. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 32. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk 60 pār. 60 CP3 pār. Pret. Atturas. Norēdīts. 35 pār. Pret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 Pārbaudam elektroniski 38D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 62. 63 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Personāla balsojums 64. Sākam balsot. Jā. Le vote est clos. Beidzam balsot. Norādīts. 44 personāla balsojums. Sākam balsot. 44. Ouvert. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 45, 6, 6. Kopā sākam balsot. Qui est pour? Kurš pār? Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 67 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 47 pār. Pret. Atvainojiet. Aizmirsu. Mana kļūda 68. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 47 par pret atturas pieņemts. 69 par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums par trešo. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par piekto sākam balsot. Ļuvatiklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums sestais sākam balsot. Ļuvatiklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums septītais sākam balsot. Tagad varat balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Personāla balsojums. Sākam balsot. Atvainojiet, vēlreiz bals, balsojam par 14. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. J'ouvre le vote sur le 14. 14. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums elektroniski par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vērts Fajons kundzei. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Es eh, gribētu aicināt, lai šis jautājums tiek nosūtīts atpakaļ uz komiteju starp iestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. apakšpunktu. Jā, paldies. Es eh, ņemu vērā šo referents priekšlikumu un nodot to balsošanai, kurš par, pret, atturas. Nu, pārbaudīsim. Sākam balsot par šo priekšlikumu. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad nosūtam atpakaļ šo jautājumu komiteju. Tagad bez liekiem apsveikumiem pāriesim pie tā pārdēles kundzes ziņojuma kopējie noteikumi gaisa pakalpojumu jomā. Personāla balsojums par trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Nu, Tātad mēs esam pabeiguši um, šī akta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Tagad 106. Uh, pants par um, sodīja dihromātu. Kurš ir par šo rezolūciju? Pret. Atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie Kumeks skandāla - finanšu noziegumu pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības. 48. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 4. grozījums par, pret Lūdzu, celiet roku, savādāk neko nevar saprast par, pret, atturas. Nu, pārbaudīsim. Sākam balsot par šo ceturto grozījumu. Un beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad personāla balsojums par sesto grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par 16. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 16. pār, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 21., 48. un 71. kopā par, pret, atturas, noraidīts Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sāksim balsot par 21, 48 un 71. Beidzam balsot. Noraidīti. Tagad balsosim par 22 un 72 grozījumu par, pret, atturas, noraidīti. Tagad balsosim par 49 par, pret, atturas atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 50. un 73. par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 74. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas noraidīts. 52. 75. kopā par pret atturas noraidīts Nu, nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 52 un 75 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. par. Pret. Atturas. Norēdīts. 54. par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 53? Labi, pārbaudīsim 53. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad personāla balsojums par 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 27. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad par 28. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 30, 55, 77 ir atsaukti, tāpēc atbalsosim par 76 par. Pret atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 10. punkts sākotnējā tekstā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 32. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 33. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 31., 57., 79. kopā par, pret, atturas, norādīts. Tagad personāla balsojums par 58 un 80. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 31, 57, 79? Labi, sākam balsot par šiem trīs grozījumiem. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par 58 un 80 ārā personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par 78. to pats ļoti roku. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 7D par? Pret? atturas, pieņemts. 59. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad personāla balsojums par 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad personāla balsojums par 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 38, 61. Paceļot roku par, pret, atturas, noraidīts. 60. un 82. kopā par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 83. par pret atturas noraidīts. 84. par pret atturas noraidīts. Man ir radušās šaubas. Pārbaudīsim 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 37. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 38. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 39. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 40. pār. Pret atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 8. 42. 64. kopā par, pret, atturas noraidīts. 9. 43. 65. kopā par, pret, atturas noraidīts. 44. par, pret, atturas pieņemts. Tagad personāla balsojums par 2D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par desmito grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Personāla balsojums par 11. grozījumu. Sākam balsot. Balsojam par 11. grozījumu. Beidzam balsot. Balsis sadalās līdzīgi, tātad noraidīts. 66. Pats ļoti roku par, pret, atturas, noraidīts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par 3D par, pret, atturas. Man ir radušās šaubas. Balsosim par 3D, lai pārbaudītu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par 12. grozījumu. Sākam balsot. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 13. un 68. grozījumu kopā. Par pret, atturas, noraidīts. 14. 69. kopā par, pret, atturas, noraidīts. Tagad personāla balsojums par 15. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par uh, visu rezolūciju kopā. Par, pret, atturas, noraidīts Rezolūcija ir pieņemta. Tagad uh, balsosim par Vācijas bērnu jauniešu sociālās labklājības biroja jūgendāmt lomu ģimeņu pārobežu strīdos. Piektais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. C'est rejeté. Donc on passe au vote. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa ar personāla balsojumu sākam balsot par pirmo daļu. Pirmā daļa sākotnējais teksts. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļā atkal personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par sesto grozījumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par 18. kurš par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, balsosim par 22. grozījumu par, pret, atturas pieņemts. Tagad 19. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim ar personāla balsojumu par 8D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, balsosim ar personālu balsojumu par devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad devītais punkts sākotnēji tekstā divās daļās. Nes nu, atvainojos 23. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sākotnēs teksts, devītais punkts, divās daļās. Personāla balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par desmito grozījumu ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, balsosim par sākotnēju tekstu ar personālbalsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par 11. Uh, punktu trīs daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta otrā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Tagad trešā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad 12. Eh, grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 13. punkts, sākotnēs teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par sākotnējo tekstu 14. punkts, pirmā daļa, sākam balsot. Otrā daļa. Es atvainojos, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sākotnējais teksts balsosim paceļot roku par 15. punktu. Par, pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums par 13D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 14. Eh, grozījums paceļot roku par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim. Sāksim balsot par 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par 15. Sākam balsot. Vēl ar vienu balsojumu par 15. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad paceļot roku par 16. par, pret, atturas, pieņemts. Un pārbaudam. Tātad eh, pārbaudam 16. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Patiešām. Sākotnēs teksts 22. punkts pēc nobalsojums. Pār, nē, es atvainojos, mēs balsojam. Jā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 23. punkts eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad paceļot roku par 20. grozījumu par, pret, atturas. Īsti nav skaidrs. Balsosim, lai pārbaudītu 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējs teksts. 13. ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Nu, nav īsti skaidrs pārbaudām otro daļu 13. ievilkumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Hā, tiešām ļoti neskaidri. Pieņemts. Te ir runa par sākotnēju tekstu, un ja balsis sadalās vienādi, tad tas ir pieņemts, bet, protams, bija ļoti neskaidri. Tagad balsosim par A apsvērumu. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas. Nu, atkal ir neskaidrs. Balsosim par šo otro daļu, lai pārbaudītu. Sākam balsot. Nu, vai tiek lūk? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, C apsvērum sākotnējais teksts eh, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļā. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bija arī ceturtā daļa. Sākam balsot eh, ar personāla balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsosim paceļot roku par 21. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par E apsvērumu sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. pieņemta otrā daļa ar personāla balsojumu sākam balsot. Tas ir E apsvērums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par F apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, balsosim paceļot roku par 17. grozījumu pār, pret, atturas. Pārbaudīsim. 17. Grozu, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, pāriesim pie otrā grozījuma ar, ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim ar personālu balsojumu par 3D grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim ar personālu balsojumu par 4. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un tā, tagad beidzam balsojumu, balsot par visu rezolūciju. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Nu, paso, uh... Vikstrēms kundze, jūs vēlaties teikt kaut ko lūdzu? Paldies priekšsēdētāji par procedūru. Es gribētu, lai mans vārds tiktu svītrots no šīs rezolūcijas par Jugendamt teksts, par kuru mēs nobalsojām, vairs nav tāds, eh, kādu es sākotnēji piedāvāju. Tas tika pamatīgi grozīts, tādēļ es vēlētos, lai mans vārds no rezolūcijas tiktu svītrots. Tā nav mana teksta redakcija, un tai kā tādai nevajadzētu parādīties. Paldies! Jā, eh, Vikstrēms kundze, mēs jūs lūgumu esam uh, atzīmējuši. Tagad Langas un Rībiga kunga ziņojums, eh, turpmākā PTO darbība, balsojam personāli, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Makalistera kunga ziņojums 2018. gada ziņojums par Serbiju. Septītais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Pirmais un trešais kopā par pret atturas pieņemti. Astotais par pret atturas pieņemts atturas Nav īsti skaidrs, sākam balsot elektroniski parasto to. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Balsojam par visu grozīto rezolūciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Šoltes kunga 2018. gada ziņojums par Kosovu 4. punkts, sākotnējais teksts, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tagad ceļot roku, pirmais grozījums, kas par pret atturas, pieņemts otrais par pret atturas, Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. punkts, sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkta sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Personālais balsojums par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Vaigla kungs ir tā autors. Septītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts 11. par pret atturas noraidīts 12. par pret atturas noraidīts 13. par pret atturas noraidīts 1. 2. personālais balsojums sākam balsot Beidzam. Grozījumi pieņemti. 14. ceļam roku, kas par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 16. d par pret atturas noraidīts noraidīts, 17D par pret atturas noraidīts. Piektais personāls balsojums sākam balsot. Beidzam. Grozījums pieņemts. Ceturtais, kas par pret. Neviens neko nesaka. Kas par? Pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas noraidīts. 57. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā par pret atturas noraidīta, otrā daļa par pieņemta priekšsēdētāja sevi izlabo, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Sestais grozījums par pret atturas pieņemta Neesmu īsti pārliecināta. Sākam balsot elektroniski par sesto. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. F apsvērums, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts personālais balsojums par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Fleikensteina kunga ziņojums, 2018. Eh, gada ziņojums par Albāniju, pirmais punkts, eh, pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts, septītais par pret atturas pieņemts. Fleikensteina kungs, jums ir mutisks grozījums, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, mums ir mutisks grozījums 21a ar bažām atzīmē, ka sievietes, kas dzīvo perifērās, teritorijās un laukos, un kam ir Romu vai arī eģiptiešu izcēlesme, var ļoti grūti e, piekļūt veselības aprūpas pakalpojumiem, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem. Bieži vien vispār nav informētas par šādu pakalpojumu eksistenci. Pieprasa Albānijas iestādēm garantēt labāku informāciju par šādu veidu veselības pakalpojumiem, garantējot to pie, pieejamību un kvalitāti. Nav nevienas uh, rokas, kas uh, protestētu pret šo grozījumu. Neredzu, ka būtu piecēlušās kājas 40 personas. Tātad balsojam par mutisko, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. Man tā izskatās, vismaz saka priekšsēdētāji. Piektais par pret atturas noraidīts. Sēstais par pret atturas noraidīts. Personālais balsojums par visu grozīto rezolūciju sākam balsot personālā kārtībā. Beidzam. Rezolūcija pieņemta. Ziņojums par Melnkalni, Tanaka kunga ziņojums, piektais grozījums par pret atturas noraidīts, sestais D, kas par pret atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par ceturto. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 7D par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. 3D par pret atturas noraidīts. Balsojam personāla kārtībā par visgrozīto rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Kānu kunga ziņojums akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. pieņemta. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. Desmitais ievilkums. Sākam balsot. Kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums trijās daļās. Pirmā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa par. Eh, sākam balsot personālais balsojums. Beidzam balsot. Trešā daļa pieņemta. Sākotnējais teksts, ja apsvērums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. L apsvērums, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. N apsvērums, sākotnējais teksts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta grozītais ieteikums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējais balsojums šodien. Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis, rezolūcijas priekšlikums, ceturtais punkts, sākotais teksts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. Sākotnējais teksts, 11. Eh, punkts, eh, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Trešā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. Septītais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts 19. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 20. punkts par pret atturas pieņemts. 24. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Sākotnējais teksts, 26. punkts par pret atturas pieņemta. Neesmu īsti droša. Sākam balsot elektroniski par 28 punktu. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. punkts, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 35. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 37. punkts, trīs daļās, pirmā par, pret, atturas atturas pieņemta otrā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 45. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G apsvērums divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemta, otrā par pret atturas pieņemta. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta, otrā daļa par. Otrā atkrīt. Labi, par otro vairs nav jābalso. L apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Vajadzēja par sākotnēju tekstu balsot piemetina priekšsēdētāja. Es um, atvainojos, saka priekšsēdētāja, tātad H apsvērums vajadzēja balsot par sākotnēju tekstu, kas par pret, atturas, noraidīts. Varam pārbaudīt, ja vēlties. Labi. H apsvērums sākotnējs teksts, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts patiešām. M apsvērums, eh, trešais grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums personālas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Piektais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. V apsvērums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Sestais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto rezolūciju, kas par, pret, atturas, pieņemta. Lielas paldies, dārgie kolēģi! Čau, čau, čau, čau.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 klusumā pametiet zāli, sāksim ar pirmo runātāju. Töket, hogy a sok szóbeli szavazatindoklási kérelem miatt az ülést le... Gribētu jūs informēt. Mums ir ļoti daudz balsošanas skaidrojumu, vēlākais ir jābeidz 1.30. Kolēģis, please leave the room. Lūdzu, kolēģi, pametiet klusām zāli. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó. Runātāji, kuri nevarēs izteikties, lūdzu, iesūtiet rakstveidā savus skaidrojumus. Varam sākt tagad ar balsošanas skaidrojumiem. Paldies, kolēģi! Un pirmais skaidrojums ekonomikas skandāls, finanšu noziegumi. Pašreizie tieskai regulējumi nepilnības lūdzu uz Drejevska kungam vārds uz vienu minūti. Thank you. Niezwykle istotne przy tej rezolucji. Priekšsēdētājs kundze. Šeit rezolūcijā ļoti svarīgi norādīt uz valsti, kur tika piedzīvot tik milzīgi finanšu pārkāpumi, un tā ir Vācija. Tiešām ļoti skumi, ka tik svarīga, tik liela valsts Eiropas Savienībā saskars ar tik milzīgu tiesiskā regulējuma trūkumiem, un šādas lietas vispār ir pieļautas. 55 miljārdi eiro zaudējumi. 11, 12 Eiropas Savienības dalība valstīs ir uh, tādējādi zaudēti, un tas ir skaidrojams ar negodīgiem advokātiem, juristiem, banķieriem. Ja mēs būtu ietaupījuši šo naudu, tad, piemēram, to varētu atvēlēt dažādu vajadzību finansēšanai. Tad mums ir jāmaina arī mūsu tiesiskais regulējums, lai tas nekad neatkārtotos. Tad uh, mums ir jārīkojas tā, kā to prasīja Rozātīja rezolūcijā. Liels paldies! Tagad Makovei kundze uz minūti. Liels paldies! Kumeks skandāls ir no jauna norādījis, ka Tad, kad uh, iestādes uh, situāciju ignorēja, tad tieši izmeklēja tā žurnālisti atklāja lietas. Tā mēs arī atklājām uh, Uh, kā 55 miljārdi eiro ir nozakti no godīgiem nodokļu maksātājiem. Vācijā bija nepieciešami desmit gadi, lai mainītu savu likumdošanu, kā arī lai liektu uh, šo dividenžu nodevu krāpniecisko atmaksu, lai to izbeigtu. Arī citas valsts, Francija un citas arī saskars ar līdzīgām pro problēmām, bet iestādes bieži vien arī saskaras ar birokrātiju, dažādiem šķēršļiem, un tā rezultātā arī cilvēki, kas no mums zog, netiek. Uh, sodītie. Kulmeks skandāls ir uh, milzīgs skandāls uh, Eiropas industrijā. Tas pierāda to, ka mums ir nepieciešama spēcīga un ātra atbilde. Tas iespējas ātrāk, lai izbeigtu šo zakšanu. Un tagad ekā ar vārdā Ronan Lerner kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības dalība valstis ir eh, zaudējušas 55 eh, miljārdus eiro vismaz. Un uh, mēs uzzinājām par šo nodokļu krāpniecības skandālu tieši žurnālistiem, kas veic izmeklēšanu iestādes. Neizplatīja informāciju par šo skandālu. Tas arī norāda uz uh, šo problēmu ar dažādiem amatiem. Eh, cilvēks, kas eh, agrāk strādāja tieši pie nodokļu politikas, vēlāk strādāja bankā un izstrādāja visu šo krātniecības schēmu. Lūk, ir ļoti grūti saprast, eh, kā šādas sistēmas, kur uh, cilvēki atguva savus uh, maksāto nodokļu naudu, pat ja viņi šos nodokļus nebija nomaksājuši, viņi šo naudu atguva pat vairāk kārt. Balsoju par šo rezolūciju. Paldies! Dēļšana Kelikungs. Uh, Kamēks uh, skandāls, kā jau tas tika minēts, maksā Eiropas Savienības valstīm 55 miljārdus eiro. Tā ir milzīga nauda. Uh, Te runa ir par ļoti sārežģītiem ekonomiskiem dažādiem nolīgumiem, dažādām aktivitātēm, bez nekāda sabiedrības interešu mērķa, burtiski Eiropas Savienības uh, nodokļu maksātāji ir apzakti. Eiropas Savienība daudz ir strādājusi, lai mazinātu nodokļu krāpniecību, taču Kameks kanāls rāda, ka ir milzīgi uh, trūkumi. Tiesiskajā regulējumā ir nepieciešama lielāka administratīvā sadarbības ar dalību valstīm. Šis skandāls, protams, ir radījis Eiropā milzīgu sašutumu. Un te ir nepieciešams strādāt Eiropas Savienības līmenī. Uh, tik milzīga nodokļa krāpniecība, ir jāizskauž, jāstiprina liek, likumi šai sakarā. Liels paldies! Un tagad Hanan kungs lūdzu, ekar vārdā. Priekšsēdājas kundze, jā, varētu domāt, ka tad, kad skandāls tika atklāts, tad sistēma darbojās, žurnālisti paveic savu darbu, likumdošana tika mainīta. Es īsti tikai nesaprotu, kādēļ visi pārējie. Ja Tagad satrauc par Vācijas iekšlietām. Vācija darbojas efektīvi un tur ir arī tiesiskā vāra. Arī Vācijas iestādes strādā neatbilstīgi objektīviem noteikumiem. Uh, Taču nu, tagad ir jautājums, vai Eiropas parlaments konstanti nav vienkārši apsēsts ar kopīgo nodokļu politiku, kā rezultātā tiek samazināta konkurence un nevis mazināta nodokļu krāpniecība. Varbūt esmu vienīgais cilvēks Eiropas parlamentā, kurš, kuram liekas, ka Vai tas nav dīvaini, ka mēs tagad dzirdam visu šo sašutumu par izvairīšanos no nodokļiem, maksāšanas no Eiropas parlamenta deputātiem, kuri ir atbrīvoti no nacionālā ienākuma nodokļa nomaksāšanas? Paldies! Paldies! Un tagad skatīsim nākamo rezolūciju par uh, šo vācu pārobežu ģimeņu strīdu jautājumiem Marijas kungs lūdzu. Es balsoju par šo ziņojumu. Jo bērnu un jaun, Vācijas bērnu jaunošu sociālās labklājības bīroja loma, jūgendamt loma pēdējo gadu laikā nodarbosies atbilstīgi. Uh, Esam saņēmuši daudz sūdzības lūguma rakstu komitejā. Ir arī vecāki, kas dzīvo Vācijā, bet viņi nav Vācijas valsts piedarīgi. Te ir runa par frančiem, horvātiem un grieķiem. Un arī tur ir daudz, protams, poļu. Un tad jūgendams uzskata, ka, ja ir viens vecāks, ir Vācijas valsts piederīgais, tad viņi iestāsies tieši par Vācijas uh, valsts piederīgā interesēm. Jūgendam patiesībā ietekmē ģimeņu likumu, un tas ir diskriminējoši pret citiem, kas nav vācieši. Liels paldies, Jureka kungs! Liels paldies, priekšsēdētāji! Vācijas bērnu jauniešu sociālās labdarības bīroja darbība saskārsies ar mūsu pretestību. Un uh, darbojas neatbilstīgi īpaši šķirto ģimeņu situācijā. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments tagad ir uzsācis šeit rīcību. Vienmēr jāatgādina, ka uh, cilvēku tiesības attiec uz pilnīgi visu, uz identitāti, seksuālu izglītību un tam līdzīgi. Un politiķa tiesības ir tikai pakārtotas tām. Es domāju, ka tagad mēs varam daudz vairāk kritizēt liberālo, liberālo likuma varu un paldies Urzula Krupa tagad lūdzu. Liels paldies! Paldies par šo ziņojumu, kur tiek izcēlts diskriminācijas, ka um, dēļ cieši ģimenes jūgendam uh, rīcības dēļ, uh, jo bērni tiek izņemti no ģimenēm, atņemti no vecākiem, īpaši, ja vecāki nav vācieši tiek izņemt no bēr, ģimenēm bērni. Tā tas arī notic citās valstīs, īpaši Nīderlandē, kur tiek pārkāpt pa, um, pamatiesību hārta, kur tiek teikts, ka katram bērnam ir tiesības saglabāt tiešu sēkni ar saviem abiem vecākiem, ja tas nav pretrunā ar bērnu interesēm. Arī saņemtajos lūguma rakstos mēs redzam, ka ļoti bieži tiek pārkārti tieši bērnu tiesības, tiek pārkāpt viņu identitātes tiesības, mazināt viņu drošība. Mēs nevaram ļaut bērniem ciest. Tas rādā ģimenē ļoti sarežģītas situācijas un arī nodara nu, ārkārtīgi lielu kaitējumu bērniem, ja bērni pat var nomirt, ja viņiem nav sakara ar savu māti. Jugendamt arī šeit iejauc gan arī katrā ģimenes dzīves aspektā. Šlefkungs, kungs, paldies priekšsēdētājiem. Šīs ir devas, kas ir ļoti pretrunīgas un kas tieši arī skar mūsu emocijas. Saņemam ļoti daudz lūgumu rakstus. Šeit Eiropas parlamentā te ir jārunā par cilvēku drāmām, kur īpaši cietā bērni. Uh, Nevajadzētu te tikai aprobežoties ar uh, politisko uh, korektumu. Bērni cieši no diskriminācijas 16. gadā Jugendamt 72 eh, tūkstoši bērns arī ir šķīrs no saviem vecākiem, un 20 tūkstoši no šiem bērniem bija poļi. Bieži vien vecākiem gadu garumā nav saiknes ar šiem bērniem, viņi nevar arī sarunāties savā dzimtajā valodā. Dažus gadus atpakaļ Eiropas parlamenta lūgumraksta komiteja jau pieņēma kritisku ziņojumu par jūgendām darbību, taču pozitīvas reakcijas nebija nebija nekādu reakciju arī no Vācijas puses. Tagad tiešām ir pēdējais brīdis Vācijas šim sociālās labklājības bīrojam rīkoties tikai vienīgi bērnu interesēs. Paldies! Vārds Šanam Kelijam. Paldies, priekšsādātāji! Lūgumrakstu komiteja ir paveikusi lielisku darbu. Es biju iesaistīts šajā darbā, un es uzskatu, ka reakcija uz lūguma rakstiem ir bijusi ļoti laba. Es, protams, pilnībā atbalstu to, ka vecākiem ir jādod iespēja sazināties ar saviem bērniem dzimtajā valodā. Tomēr mana grupa balsoja pret šo ziņojumu. Mēs balsojām tāpēc, ka uh, Šis ir dalībvalsts kompetencē esošs jautājums, un pašai dalībvalstī ir jāatrisina šādas problēmas. Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi lūgumrakstus arī no trīs citām dalībvalstīm. Mums vajadzētu visus šos lūgumrakstus skatīt kopā, mums nevajadzētu pievērst uzmanību tikai vienai valstī, kaut arī principu es kopumā atbalstu. Paldies tagad vārds Hānana kungam. Paldies priekšādātāji. Šī joma E, ir joma, kur mums vajadzētu rīkoties ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka mēs šeit runājam par ļoti intīmiem jautājumiem, tātad attiecības starp vecākiem un bērniem. Esmu dzirdējis dažus patiešām e, šausminošas gadījumus, un tie attiecas arī uz e, Lielbritāniju. Un man ir jāsaka, ka piekrītu savam tautas parties grupas kolēģim Šonam Kelijam, jo te tiešām ir runa par ļoti sensitīviem jautājumiem, un tādi būtu jāizšķir katrai dalībvalstī ar saviem nacionālajiem demokrātiskiem mehānismiem. Es, protams, brīnos, ka man tagad ir jāiestājas par Vācijas suverenitāti, bet eh, ne par to ir runa. Te ir runa par to, ka eh, tieši dalībvalstu varas iestādēm ir pienākums risināt šāda veida jautājumus. Lielas paldies! Līdz ar to esam beiguši balsu skaidrojums par šo tematu. Un tagad runāsim par Langes un Rībīgā ziņojumu par eh, turpmāko Pasaules tirsniecības organizācijas darbību. Pirmā izteiksies Kirtons Dārlīngas kundze. Paldies, priekšādātāji! Eh, daudzpusēja noteikuma sistēma tiek apdraudēta vairāk nekā jebkad iepriekš, un uh, Mūsu kopējais pienākums ir mēģināt to uzturēt pie dzīvības šajos sarešķītajos laikos, jo īpaši ņemot vērā pašlaik pie varas esošo ASV prezidentu. Eh, pašreizējā politika ir tāda, ka nedz Eiropas Savienība, nedz eh, kāda no tām dalītās dalībvalstīm eh, varētu šeit kaut kā ietekmēt nākotni. Pats svarīgākais nākotnē ir tieši PTO jo tā ir bāze visām daudzpusējām institūcijām. Strīdu risināšana PTO ietvaros ir viens no nedaudzajiem instrumentiem, kas ļauj mums atrisināt konfliktus mierīgā ceļā. Mēs kā kontinents zinām, ka ekonomiski konflikti bieži var novest pie militāriem konfliktiem. PTO, diemžēl, nav perfekta. Tieši tāpēc vajadzētu paplašināt tās aptvērumu tā, lai tā būtu reāls instruments eh, jaunatīstības valstīm un arī vidēji. Lai izklāptu PTO, mums tā ir jāpadara daudz efektīvāka un atbildīgāka, tieši tāpēc šodien balsoju pār šo ziņojumu. Lielas paldies, Ētvārds Zdrojevska kungam. Paldies! Ārkārtīgi būtiski ir paskatīties, kāpēc eh, šīs eh, debates eh, vakar uz, tika uzsāktas. Mums vajadzētu atcerēties, ka tas viss sākās 2008. gadā, kad tika pieņemta pirmā rezolūcija, kur tika atzīts tas, ka PTO ir vajadzīgas reformas. Man būtiski šķiet, ka kopš 2008. gada līdz 2018 Um, nav jau tā, ka nekas nebūtu izdarīts, bet izdarīts ir ļoti maz. Es vēlētos jums atgādināt par mm, pagājušā gada Buenos Aireses ministru konferenci, un tur atklājās, ka uh, šīs organizācijas lēmumu pieņemšanas funkcijas ir pilnībā paralizētas. Tieši tāpēc mums vajadzētu uzlabot šo sistēmu, un tieši tāpēc arī mēs esam organizējuši šīs debates. Nevarētu teikt, ka uh, pēdējo desmit gadu laikā nekas nav izdarīts. Nu, ir darīts, bet ar to nepietiek, lai institūcija kļūtu efektīvāka. Paldies, tagad nākamais runātājs Palmerkungs. Paldies! Komerciāli īpašumi ir sarukuši uz pusi. Uh, Ehm, māju īpašumi ir, ir krit, cena ir kritusies, ehm, mārciņas vērtība ir kritusies, tāpat arī IKP ir krities par 4%. Nu, tā tie ir šīs dienas, šī, šī, šīs dienas, progno, šīs nedēļas prognozes par to, kā ciestu Lielbritānija, ja par Brexitu netiktu panākta vienošanās, un uh, mēs, mēs būtu spiesti rīkoties tikai saskaņā ar PTO noteikumiem. Bet mums ir jāatbild uz ļoti konkrētu jautājumu. Ja jau PTO noteikumi ir tik perfekti, kāpēc uh, dalība valstis mēģina tomēr iegūt kaut ko vairāk par PTO sistēmu. Tie, kas iestājas par to, ka mums ir jā, vajadzīgs Brexits bez vienošanās, tad uh, Mums, viņiem vajadzētu saprast, ka cilvēki visā Lielbritānijā kļūs nabag, nabadzīgāki. Mēs vispār nedrīkstam runāt par šādu Brexitu bez viedošanās. Tas ir bīstami un tā ir absolūta bezprātība. Lielas paldies! Nākamais runātājs Mājera kungs. Mājeras kundze. Paldies, priekšādātāji! Es apsveicu šo ziņojumu par to, kā PTO vajadzētu uzlabot. Protams, ka PTO noteikumi pirmo reizi tiek apspriesti ikdienas sarunās Lielbritānijā. Uh, Brexitisti mums apgalvo, ka Brexits bez vienošanās vienkārši nozīmētu to, ka mums ir jāpieņem PTO noteikumi. Bet ko tas nozīmēs Britu uzņēmumiem, kas eksportē uz Eiropas Savienību? Tas būs beigas nulle tarifiem. Tāpat arī būtu jāpiemēro 12% tarifs uh, zivīm, ko mēs uh, zvejojam pie Safolkas. Un tāpat arī vajadzētu maksāt 10% maksu tikai šķērsojot robežu vien. 21% tarifs būtu jāmaksā, lai pārdotu Essex auzētos tomātus Eiropā, un mēs varētu arī pārdot daudz mazāk uz Eiropu. Tieši par to mums ir jādomā, tad, kad mēs runājam par šiem jaunajiem 124 tirdzniecības dolīgumiem, kurus pašlaik mēs apspriežam caur Eiropas Savienību mēs redzam, ka mūsu tik slavedā eksportējošā nācija tikt izplutināta. Tagad man Mīkina kungs. W. Paldies, priekšādātāji. PTO vēl ar vienu ir Mm, daudzpusēja organizācija, kas balstās uz noteikumiem un kas nodrošina kārtību postmodernajā pasaulē. Tā ir ļoti vērtīga platforma Eiropas Savienībai, lai veicinātu multilaterālismu vērtības. Taču tas kļūst arvien sarežģītāk, tāpēc, ka dažas valstis, kā ASV, mēģina to visu apgāst. Priecājos, ka ziņojumā tiek runāts par sieviešu līdzdalību tirniecībā, lai izskaustu nabadzību. Uzskatu, ka mūsu mērķis ir uzlab, panākt to, lai tirniecība kļūtu pēc iespējas iekļaujošāka. Priecājos arī, ka ziņojumā tiek aicināts nodrošināt lielāku caurzmību starptautiskā tirniecībā. Īpašu uzmanību pievēršu nosacījumiem par attīstības valstīm. Uzskatu, ka Eiropai vajadzētu piemērot PTO principus, lai šeit nebūtu runa tikai par labdarību, par devējiem un saņēmējiem. Mums ir jātiecas pret šīm valstīm kā pret līdzvērtīgām partnerēm, un mums vajadzētu nu, attiecināt to arī uz tirdzniecību. Paldies tagad Kellie kungam vārds. Paldies! Es eh, priecājos par eh, Langes un Rībīga sagatavoto ziņojumu, kur ir runa par uh, PTO organizācijas modernizāciju. Priecājos par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka šīs izmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas, lai PTO varētu labāk pielāgoties globalizētāju pasaulē, kas strauji mainās. Tāpat arī ir jāuzlabo pašas organizācijas efektivitāte. Uzskatu, ka šie tiesība akti ļaus mums pārvarēt grūtības, un uh, Buenos Aireses ministru konference ļaus mums uh, panākt labākus rezultātus. Eh, šie tiesība akti tiek pieņemti, lai uzlabotu pašreizējos noteikumus, lai radītu um, labākas iespējas, lai lab nodrošinātu labākus tarifus pakāpojumiem un investīcijām. Tāpat arī ir vajadzīgs ietvers, lai ņemtu vērā tehnoloģisko attīstību, e-komerciju, globālos eh, vērtību izmaiņas un MVU. Liels paldies Langis kungam un Rībīga kungam par labu paveikto darbu. Vārds Hanena kungam. Paldies, priekšādētāji! Brīvā tirsniecība ir tāds kā brīnums, un te mums ir jāpaskatās uz Hongkongas piemēru. Pēc otrā pasaules kara tās IKP bija tikai trešā daļa no Lielbritānijas. Tagad eh, tas ir par 30% augstāks, un uz ko tas balstās? Vai tiešām šai salā ir kādi dabas resursi? Uh, Tā ir jāimportē dzeramais ūdens, elektrība, pārtika, tā ir atkarīga no šādiem importiem. Bet maģija bija tā, ka tā atbrīvojās no kādiem šķēršļiem tirzniecībai, un tā nebija atkarīga no nevienas citas valsts šajā ziņā. Tātad tika pieņemtas beztarifu barjeras, kas noveda pie šīs labklājības. Tas pats attiecas uz Singapūru, kur uh, kur ir uz pusi um, palielinājusi savu bagātību kopš 50. gadiem. Lielbritānija, kā PTO locekle ārpus muitas savienības, varēs darīt kaut ko līdzīgu. Tā varēs atgriezties pie 19. gadsimta situācijas un kļūt atkal par plaukstošu valsti. Vajag vienkārši atbrīvoties no visiem tarifiem, kas traucē. Tā ir kā tāda brīnuma nūjiņa. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, Polčaka kungs. Paldies, eh, priekšādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu! Vēlētos piekrist iepriekšējiem runātājam. Mēs varam piekrist, ka atbrīvošanās no barjerām ir labvēlīga tirdzniecībā, bet, diemžēl, to nevar izdarīt tik vienkārši. Ir vajadzīga vienošanās starp valstīm, un tieši tāpēc ir vajadzīgas šādas tirdzniecības organizācijas, kas regulē attiecības starp dalībvalstīm. Šī organizācija kādus uh, desmit gadus jau ir paralizēta. Eh, Ķīna ir pievienojusies PTO, bet tā nepilda šīs organizācijas mērķus. Nerunāsim nemaz eh, šeit par Trumpa veiktajiem pasākumiem. Īstenībā var jau novērot eh, tirzniecības kara sākumu. Tieši šī iemesla dēļ es atbalstīju iesniegto tekstu. Tas ļauj, tas nosaka ka mums ir vajadzīgi noteikumi un arī, veicam arī dažādi pasākumi. Lielas paldies! Mēs tagad mēs runāsim par Makalisteru kunga ziņojumu par Serbiju. Un pirmais ir Zdrojevska kungs, pēc tam Polčaks. Paldies! Vēlos jums atgādināt, ka Serbija sāka savas oficiālās sarunas 2014. gadā. Tagad um, no 35 sadaļām 14 ir palikušas atvērtas. Um, Vairākas sadaļas ir slēgtas. Vēlējos vērst jūsu uzmanības to, lai pateiktu, ka principā Serbija varētu iestāties Eiropas Savienībā pēc vairāk kā 40 gadiem, ja uh, temps saglabāsies pašreizējais. Uh, Kopumā ziņojums ir pozitīvs, bet, ja runa par Serbijas progresu, īstenojot dažādus uh, mērķus, tad uh, šeit uh, rezultāti nav tik labi. Vissliktākā situācija ir tiesiskuma un vārda brīvības jautājumos. Lielas paldies! Tagad vārds Paučaka kungam. Priekšsēdētāji! Sērbija ir lepna valsts, tā ir gara vēsture, un arī modernā vēsture ir bagāta ar dažādiem notikumiem. Dažkārt tie ir haotiski, tie ietver arī dažādus noziegumus, bet es uzskatu, ka Serbija tam ir tikusi pāri, un tagad tā ir ceļā uz Eiropu, uz Eiropas Savienību bet eh, Serbijai ir jāizpildā visi pienākumi, ko tā ir uzņēmusies. Un eh, Čehijas Republikai un Eiropas Savienībai svarīgi ir iedvest eh, Balkānu valstīm cerības. Balkānos ir citas valstis, kas ir panākušas daudz vairāk nekā Serbija. Ja Serbija vēlas pietuvināties Eiropas Savienībai, tad tai vajadzētu iet vairāk uz priekšu un vajadzētu strādāt vairāk. Lielas paldies! Tagad Igora Šoltes ziņojums par Kosovu. 2018. gada ziņojums un pirmais Sosņērži kungs. E, Kosova otrzymuje e, od... E, Kosova saņem Eiropas Savienība apgalvo, ka teroristi ir uh, jāmēģina izglītot, jāmēģina viņi reintegrēt sabiedrībā, un mēs te redzam teroristus, kas trū, trīc no bailēm, un uh, viņu tēvus, kas saka, ka nedrīkst apstāties, bet nu kā tad mēs varam cīnīties pret terorismu? Un, Tero, pret terorismu var cīnīties eh, atkal atjaunojot nāves sodu. Reintegrācija ir apbalvojums. Reintegrācija ir jānopelna, un jūs vēlaties piedāvāt reintegrāciju teroristiem pilnīgi par brīvu, eh, lai Dievs sargā Kosovu. Paldies! Un tagad eh, Vaigla kunga ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Šaudros kundze ir pirmā runātāja. Paldies, dārgie kolēģi! Es balsoju par šo ziņojumu, jo Maķedonijā ir panākts ievērojams progress ceļā uz Eiropas Savienības integrāciju. Jāsaka, Maķedonija ir viena no visprogresīvākajām uh, kandidātu valstīm. Protams, ir problēmas tiesiskuma un demokrātijas jomā, nemaz nerunājot par uh, minoritāšu integrāciju un korupciju. Uh, Eiropas eh, Savienība piešķir Maķedonijai finansējumu, lai tā varētu labāk īstenot nepieciešamās reformas. Ir eh, jārod eh, vienošanās starp Grieķiju un Maķedoniju par valsts nosaukumu. Ziņojumā tiek pieminēts, ka kādreizējais premjerministrs ir aizbēdzis uz Ungāriju un pieprasa tur politisko patvērumu. Es ceru, ka viņš tiks izraidīts atpakaļ uz Maķedoniju, lai e, viņu varētu ieslodzīt cietumā. Paldies, tagad Mārijas kungs lūdzu. Paldies! Kādreizējā Dienvidslāvijas republika Maķedonija ar savu nosaukumu aptraipa mūsu vēsturi. Tiek pieņemta jauna konstitūcija un ekspansīvā politika tiek turpināta. 36. pantā joprojām tiek runāts par Maķedoniju un Maķedonijas tautu. jāņem vērā arī Ašromas uh, lēmums, kas tika pieņemts 1944. gadā, saskaņā ar kuru ir noteikts, ka Maķedonijas nācijai ir tiesības uz autonomiju. Šo vienošanos, kas savulaik ir panākta, Maķedonija regulāri pārkāpj. It kā šī aprespīsas vienošanās vispār nepastāvētu. Grieķijas valdība nekad par to nav diskutējusi parlamentā. Ja Skopjē tiek paredzēta iestāšanās Eiropas Savienībā, nu tad viņiem ir ļoti daudz vēl jāpadara. Es eh, nezinu, vai tas patiešām notiks. Tagad Pietrovska kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Parlaments slavē Maķedonijas pūliņus reformu veikšanas procesā Un bija jārisina arī valsts nosaukuma jautājums, lai vienotos ar Grieķiju, bet Maķedonijā patiesībā ir daudz nopietnākas problēmas. Līdzīgi kā citās kaimiņu valstīs šajā reģionā cīņa pret terorismu, pret organizēto noziedzību, korupciju, narkotiku, ieroču tirzniecību. Mēs esam eh, pārlieku pielaidīgi, ja runājam par LGBT eh, minoritāti Mēs rezolūcijā pieminam starp parlamenta uh, fóruma izveidošanu, kas varētu atbalstīt uh, šīs uh, grupas intereses, bet man liekas, tas ir nu, pārāk tālu. Paldies, un tagad Kovārta kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, strādāju kopīgajā parlamentārajā komitejā attiecībām ar uh, bijušo Dienvidslāvijas uh, Republiku Maķedoniju. Es lūgtu atbalstīt šo ziņojumu. Protams, tai vēl ir darba pilns rokas pirms iestājas Eiropas Savienībā, bet katrs, kas kas uh, ir pavērojis valstī notiekošo, konstatējis, ka tur patiešām daudz kas ir paveikts. Arī valsts nosaukuma strīda atrisinājums prasa daudz drosmes, un, protams, ir jārunā taisnība ar vēlētājiem. Prestes vienošanās varētu nebūt perfekta, bet neviens, ne na Maķedonijas nacionālisti, ne arī nacionālisti šeit nav piedāvājuši nekādu alternatīvu šim nolīgumam. Tik, tikai stagnācija piedāvāta. Lūdzu, uzslavēsim Maķedoniju par paveikto un runāsim arī par mēdīju runas brīvību. Paldies, un tagad uzstāsies Paučaka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kopš 2005. gada Maķedonija ir piešķirts kandidātu valsts status un kopš tā laika ir panākts ievērojams progress grozījumi konstitūcijā, ņemot vērā 19. oktobra referenduma iznākumu, ir milzīgs solis uz priekšu. Nacionālis nepiedāvā nekādus citus risinājumus, tādēļ mums ir jāuzsaka tas, kas jau līdz šim ir ticis izdarīts. Tie, kas patiešām strādā pie tā, lai abas valstis uh, samierinātu, ir padarījuši milzīgu darbu. jāpiemin arī problēmas, uh, pagātnes problēmas, no tā nevaram izvairīties. Un ir arī uh, jāizmeklē pagātnes noziegumi. Tādēļ uh, ir sasaukt īpaši komisija. Es domāju, Maķedonija nostājusies uz pareizā ceļa. Paldies! Un tagad uh, būs balsojums skaidrojumi par uh, Fleckensteina kunga ziņojumu, kas veltīts Albānijai. Lūdzu, tagad Marijas kungs. Es vairākas reizes parlamentā esmu atkārtojis, ka Albānijas iestāja uh, Eiropas Savienībā ir vēl daudzu barjeru un šķēršļu aptumšota. Grieķijas mazākums Ziemeļa Epirusas reģionā joprojām tiek apdraudēts, un nesen arī Albānijas policisti nogalināja Kurcifus kungu. Grieķu iedzīvotāju īpašumi tiek atsavināti, konfiscēti un tiek darīts viss iespējamais, lai vienkārši Grieķus padzītu no šī reģiona. Viņiem tiek atslēgta elektrība un vēl ir vērojami arī citi mm, negodīgi izturēšanās veidi. Un tas viss. Uh, tiek turpināts, un Albānija šo apspiešanas politiku nav uh, izskaudusi. Mums Eiropas parlamentā par to ir jārunā. Es atkārtota esmu uh, demonstrējis šīs problēmas. Es saku, ka pīrusā netiek ievērotas uh, Grieķijas uh, minoritātes problēmas un uh, tādēļ balsoju pret šo ziņojumu. Paldies tagad Pietrovska kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, Albānijas ziņojumā komisija iesaka uzsākt sarunas ar Albāniju par iestāju Eiropas Savienībā. Uh, Tādējādi Eiropas Savienība varēs šo valsti vēl vairāk kontrolēt un veicināt reformu veikšanu. Es gan gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, kas minēts 18. pantā, proti cilvēku tirzniecības problemātikai. ir e, jāmēģina saraut šie uh, cilvēku kontrabandistu tīkli. Viņi tāpat tirgojas ar narkotikām un ieročiem. Bet 23. pantā, nu, tā pilnīgi lieki ir pieminēta kaut kāda dzimumu stratēģija, arī LGBT kopiena, tādēļ balsoju pret šo ziņojumu. Paldies, tagad Selimoviča kungs priekšsēdētāji, Albānija ir uh, panākusi ievērojumu progresu un ir pelnījusi par to uzslavas. Un es atbalstu Albānijas uh, iestājas sarunu uzstā, uzsākšanu nākamajā gadā. Juridisko reformu jomā ir panākts uh, nenoliedzams progress, bet mēs arī uh, uzsveram, uh, ka daudz kas vēl ir jāpaveic. Uh, vēlēšana likuma reforma, cīņa pret korupciju, um, reformas, lai garantētu labas kaimiņa attiecību politikas ieviešanu, jāciena cilvēktiesības, jācīnās pret korupciju. Uh, tam visam jāpievērš vairāk uzmanības. Ar šāda mērķa sasniegšanu mēs varam uzsākt iestājas sarunas un izvairīties no šķelšanās šajā reģionā. Paldies tagad Sošņērča kungs lūdzu. Paldies! Gribēju jūs informēt par kādu skandālu saistītu ar uh, mutisko grozījumu, kas uh, tiek pieminēts, uh, kas tika pieminēts arī šajā komitejā, runājot par konkrētām sievietēm konkrētās valstīs, kam kaut ko vajadzētu dot uh, Nu, tam ir uh, vieta atkritumu spainī. Tas ir vienkārši neiespējami. Man ar nožēlu jāatzīst, ka nebija 40 prātīgu cilvēku šajā zālē, kas uh, ar savu žestu varētu balsot pret šādu mutisku grozījumu. Tas ir vienkārši muļķīgi. Paldies! Tagad runāsim par Melnkalnes ziņojumu. Tā nu kungs ir tā autors, Šoidraus kundze pirmā runātāja. Paldies, ka devāt man vārdu. Dārgie kolēģi, es paskaidrošu, kādēļ balsoju par Melnkalnas ziņojumu. Uzskatu, ka Melnkalne ir tāda valsts, kam ar Eiropas Savienību ir kopīgas vērtības. Tā vēlas pievienoties mūsu Eiropas saimēji tā vēlas ievērot Kopenhāgenes kritērijus. Ziņojumā ir atzīmēts, ka sarunās Albānija ir panākusi progresi, sevišķi runājot par iekšlietām. Tiesas ir kļuvušas uh, neatkarīgākas, elektroniskā pārvaldība ir kļuvusi efektīvāka, arī prezidenta vēlēšanas šī gada aprīlī notika bez pārkāpumiem pilsoņi varēja piedalīties brīvās vēlēšanās. Esam gan nedaudz satraukušies par mediju brīvību un rūpīgi sekosim notikuma attīstībai šajā jomā. Paldies tagad, Pietrovska kungs! Paldies! Es balsoju pret šo ziņojumu. Vakar, vakarā es par to arī izteicos. Ja runājam par šo un Maķedonijas ziņojumiem, tad te varam arī vilkt zināmas paralēles. Vai ir kaut kas panākts cīnījoties pret cilvēku tirzniecību? Tas parādās visos šajos ziņojumos. Tāpat tiek pieminēta. Uh, bērnu piespiešana ubagot, nevienai valstī nevajadzētu atļaut ko tādu. Uh, Eiropas parlaments pārāk uztraucas uh, par tā sauktajām minoritātēm, un 30. punktā varam izlasīt, ka mūs satrauc tas fakts, ka atšķirīga seksuālā orientācija Montenegro uh, jeb ja Melnkalnē netiek pieciesta. Tādēļ balsosim pret šādu a, uh, ziņojumu. Paldies, un tagad Selīmoviča kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Tānaka kungam par izcilu uh, ziņojumu. Melnkalne uh, Rietumu Balkānos ir viena no progresīvākajām valstīm. Mēs vēlētos, uh, lai uh, progress turpinātos, bet uh, jārunā arī kritiski vārdi. Mēdīju brīvība joprojām valstī ir problemātiska. Arī eh, žurnālistu iebiedēšanai nekad nevajadzētu notikt tādā valstī, kas vēlas eh, iestāties Eiropas Savienībā. Eh, uzbrukumi žurnālistiem ir asi jānosoda, un es gribētu arī informējošās kampaņas, lai cīnītos pret vārdarbību, kas vērsta pret LGBT un arī Romu minoritātēm. Paldies! Paldies! Turpināsim! ar Kāna kunga ziņojumu akadēmiskās brīvības aizsardzībā ES ārējā darbībā. Tagad Mājers kundze lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, augstu vērtēju šīs debetes un gribēju pieminēt vairākus punktus. Pirmām kārtām, uh, akadēmiskā brīvība arī pēc universitātes beigšanas ir ļoti svarīga. Eiropas studentu drošībai ir jātiek garantētai arī tad, ja viņi studē ārzemēs. Otrām kārtām, tad, kad Eiropas universitātes uh, piedāvā programmas tādās valstīs, kur tiek ierobežot runas brīvība, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Trešām kārtām, mums pašiem ir jāizpild savu mājas darbi. Ungāri Itālijā ir eh, pēc eh, valdības aizliegumā atceltas, atcelti vairāki pētījumi. Pagājušajā nedēļā es tikos ar Beteka kungu, kas man teica, ka Ungārijā valsts universitātēs uh, tiek uzaicināti augsta ranga runātāji, bet uh, studentiem ir aizliegts ar viņiem kontaktēties. Jāsaka, akadēmiskā brīvība nav nekas absurds vai abstrakts. Mums ir jāmeklē patiesība un jāpiedāvā brīvība šajā jomā pilnīgi visiem. Paldies! Un tagad uh, Mamikīna kungs lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Akadēmiskā izglītība ir politiskās informētības sākuma punkts. Ja mēs vēlamies veicināt demokrātijas iedīgļus visā pasaulē, ir jāparūpējas, lai tās valstis, ar kurām mēs veicam akadēmisko sadarbību, būtu politiski nevainojamas. Ja mēs vairāk brīvības piešķiram akadēmiskajai izglītībai, tad demokrātija var plaukt un zelt, un demokrātiska sabiedrība alaži ir miermīlīga elastīgāka un uh, līdzsvarotāka nekā citas sabiedrības formas. Akadēmisko brīvību vajadzētu iekļaut arī Kopenhāgenes kritērijos. Ja akadēmiskā uh, darbība tiek ierobežota, tad uh, tas nav labi. Mums vajadzētu arī uh, mudināt mūsu partnerus neveikt uh, skolu un universitāšu politisko manipulāciju. Akadēmiskā brīvība mm, attiecas uz pilnīgi visām dzīves jomām, un ja tā tiek iegrožota, tas nozīmē arī milzīgus ekonomiskos zaudējumus. Tādēļ es šo labo ziņojumu atbalstīju. Paldies! Paldies, Tiet Palmerkungs! Paldies! Es vēlējos apsveikt uh, kolēģi Kānu par uh, šīs svarīgā ziņojuma izstrādi. Es domāju, ka mana paudze uzauga. Uh, Uh, uzskatot, ka iepriekšējo pauģu sasniegtie, uh, sasniegtā brīvība, demokrātija un arī akadēmiskā brīvība ir pašsaprotams vērtības. Bet nu šodien mēs redzam, ka daudz no šīm lietām populismā viltu ziņu laikmetā tiek apdraudēts un arī tie, kuri tic uh, šīm brīvībām tiem ir jācīnās par tām. Akademiskā brīvība arī ir ārkārtīgi svārīga. Uh, Uh, viltus, faktiviltu ziņas, populisms uh, apdraud to visu. Mums ir uh, arī jānodrošina akadēmiskā brīvība un uh, stipendijas atbalstīju šo ziņojumu, un es ceru, ka arī mēs varēsim īstenot tur minētos priekšlikumus. Lielas paldies! Lielas paldies! Hovet kungs, tagad lūdzu. Uh, thank you, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir prieks, ka var atbalstīt arī uh, Ažitkāna darbu šo ziņojumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Tie, kuri ir uh, bijuši mācības spēks vai piedalījušies kādā pētnieciskā pētījumā, zina, cik akadēmiskā brīvība ir svarīga. Uh, nekā un akadēmiskas brīvības apdraudošana ir neatbilstīga Eiropas vērtībām. Mums ir jābūt gataviem iestāties par akadēmisko brīvību, ja dalībvalsts vai kāda trešā valsts strādā, lai ierobežotu šo būtisko uh, pētniecības brīvību. Nekādā gadījumā šī valsts nevar saņemt Eiropas Savienības finansējumu vai arī piedalīties apvāršņu programmās. Mums ir jābūt gataviem arī iestāties par akadēmisko brīvību un pasargāt to no ārējā pre, uh, spiediena. Uh, Arī manā reģionā tiek apdraudēts uh, akadēmiskā brīvība un arī uh, finanses tiek mazināts. Lielākie cilvēki sasniegumi ir sasniegti tieši pateicoties akadēmiskajai brīvībai, pētniecībai. Mums ir jāaizstāj un jāaizstāv šī iespēja veikt pētījumus. Paldies, ejam tālāk. Un tagad skatīsim nākamo ziņojumu uh, par sieviešu ar invaliditāti stāvoklis. Nīrijādas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji! kā tik daudz izaicinājumu mums katru dienu, bet iedomājieties, ja esat sieviete ar invaliditāti, ar cik milzīgiem izaicinājumiem, grūtībām viņas saskaras. Un to mēs redzam šajā ziņojumā. Mēs redzam 88,8% sievietes ar invaliditāti ir bezdarbnieces, un tas nav pieņemami. Uh, te eh, mums ir arī jāapsveic visa veida rīki, kas uh, ir minēti šajā ziņojumā. Protams, dalību valstu pārziņā ir to visu īstenot un piemērot. Mums ir arī jādara viss, lai būtu atbalsts un vienlīdzība arī izglītības sporta un citās jomās, lai sievietes ar invaliditāti varētu aktīvi piedalīties ikdienas dzīvē, politiskajā dzīvē, vēlēšanās. Uh, un tām līdzīgi. Es varu, protams, tikai vienīgi atbalstīt šo ziņojumu, un vēlreiz ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalsts īstenot visus šos rīks, un pēc iespējas ātrāk liels paldies! Paldies, tagad Šoidraus kundze, lūdzu! E, Kolēģiņā, kolegovē, přestože považuji rovni... Liels paldies, gudētie kolēģi! Es ticu vienlīdzīgai pieejai veselības aprūpē. Uzskatu, ka tas ir fundamentāli svarīga, un tad dalību valstīm ir jā dara daudz vairāk. Diemžēl es nevarēju atbalstīt šo rezolūcijas priekšlikumu, jo man ir ļoti nopietnas iebildes pret dažām no šīs rezolūcijas daļām, īpaši tām daļām, kas iet tālāk par Eiropas Savienības kompetencēm un kur tās iejaucas Eiropas Savienības dalību valstu Uh, kompetencēs, vai tas būtu ētiskos jautājumos vai veselības aprūpas jomā. Rezolūcija piedāvā paplašināt arī aptvērumu, iekļaut arī reprodukcijas vēl uh, uh, šos aspektus, un uh, tā skaitā arī tur ir minēts aborts, bet mums ir jāaizsargā sievietes un arī necimušie bērni no abortiem. Uh, Un tur ir arī īpaši noteikumi par transgenderu, transzimumu personām. Tas ir tikai dalība valstu kompetence, tāpat kā lēmums par dzimumu maiņu. Liels paldies! Tagad Ursula Krupa. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es balsoju pār šo rezolūciju, kur ir uh, runa par sievietēm ar invaliditātes stāvokli. Te mēs runājam par sieviešu stāvokli, īpaši par jaunu meiteņu situāciju, un viņu skaits ir tiešām ļoti liels Eiropas Savienībā. Ir starptautiskās konvencijas, ir dažādi Eiropas Savienības noteikumi, dažādas stratēģijas, taču par spīti tam visam uh, Eh, personas ar invaliditāti saskars ar milzīgi lielu, lielām problēmām. Šīs sievietes ar eh, invaliditāti nevar aktīvi piedalīties pilsoņu dzīvē, ļoti daudz ir izcināmas grūtības. Šajā ziņojumā mēs runājam arī par uh, dzimumu orientāciju, par reliģiju. Arī tas man liekas nepieņemami, ka mm, te tiek teikts. Uh, ka it kā tas ir tādā otrā plānā, taču es gribu atgādināt, ka ir cilvēki, kas ir jāaizsargā. Um, vecā gada gājuma cilvēki, bērni, cilvēki ar invaliditāti. Un uh, tas, kā mēs apējamies ar šiem cilvēkiem, tas arī norāda uz mūsu cilvēks veselību. Paldies, Mamīkinkungs! Paldies, priekšsētais kundze, es atbalstu šo ziņojumu. Vēlos uh, arī izcelt, ka sabiedrības uh, spēks ir, uh, tiek izvērtēts ņemot vērā sabiedrības attieksmi pret mazā, mazāk aizsargātām grupām, pat ja dalība valstis ir sasnieguši labāk aizsardzības standarts nekā mūsu starptautiskie partneri. Sieviete šo ar invaliditātes stāvoklis joprojām ir sarežģīts. Jau skaitļi arī mm, mūs kaunina un satrauc. Uh, 64 miljoni sieviešu meitenes ar invaliditāti dzīvo Eiropas Savienībā, tikai 18% no viņiem ir nodarbinātības, 30% no šīm sievietēm piedzīvojuši uh, no partnerā dzīmumu vardarbību. Uh, šīs uh, sievietes saskars ar diskrimināciju ne tikai darba tirgu, bet arī izglītībā, veselības aprūpē. Tā rezultātā sievietes ar invaliditāti izvēl, izvēlas, pareizāk sakot, viņa izvēle par dzīves veidu ir ļoti ierobežots, viņas dzīvo nabadzībā, izslēgtībā, un tā ir tāda situācija, kur pat vardarbība liekas sociāli pieņemama. Tieši tādēļ es balsoju par. Paldies! Liels paldies tagad vārds Zaborskas kundzei. Liels paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji! Šeit mēs runājam par sieviešu invaliditātes stāvokli. Uh, par um, viņu sociālo iekļaušanu un um, šo sieviešu atbalstu. Tas viss ir Eiropas Savienības uh, darbs, uzdevums. Mums ir jāatbalsta šīs sievietes viņu um, cilvēku. Um, gods, bet par to netiek runāts šajā rezolūcijā. Te ir vairāk runāts par diskrimināciju attiecībā uz tieši seksuālo un reproduktīvo veselību un nodrošina arī abortu, bet tas viss ir dalība valstu kompetencija, ne jau Eiropas Savienības rokās, līdz ar to es to nevaru atbalstīt. Cilvēka dzīvība, cieņa, tā, tas ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kas mums ir jāievēro arī mūsu Eiropas parlamenta rezolūcijās. Paldies! Liels paldies! Un tagad sasniedz kungs, mūsu pēdējais runātājs. Kolejna skandaličnā e, e, seksistowska. Paldies, jā. Tas tiešām ir skandalozi un tik seksistiski, neticam Eiropas parlamenta iniciatīvas, nesaprotu, kāds ir mērķis, cik tālu mēs šeit rakumā vispār iesim. Tad kādām tiesībām būtu jābūt sievietēm ar invaliditāti un nevis vīriešiem, vai būs uh, dažādas tiesības sievietēm un vīriešiem ar invaliditāti, vai arī, ja mums ir jāmazina šķēršļi, lai uh, šie cilvēki varētu balsot, tad uh, sievietēm tas ir aktuālāk nekā vīriešiem. Tad ir septītais punkts šajā rezolūcijā, kur tiek teikts, ka sievietes dzīvo ilgāk un uh, Līdz ar to viņām jābūt privileģētā situācijā, bet ja sieviete dzīvo ilgāk, vīrieši mazāk, nu tad vīrieši ir vairāk jāatbalsta, nevis sievietes. Vīrieši ir jāko, jāsaņem kompensācijas par viņu smago dzīvi un nevis jāprivileģē sievietes tādēļ, ka viņas jau dzīvo ilgi, viņas jau ir privileģētas, jo var tādējādi dzīvo ilgāk. Lūk. A következő ülés elején nyújtják. Paldies! šīs sanāksmes protokols arī tiks iesniegts nākamajā mm, uh, sanāksmē. Noslēdzam diskusijas. Tad uh, lēmums nosūtīsim attiecīgām organizācijām un tagad uh, pētrocam plenārsēdi visiem jauku pēcpusdienu.